So, ladies uh, and gentlemen. Dāmas un kungi. Pagaidīsim vēl pāris minūtes. Pēc uh, pusdienu pārtraukuma šķiet, ka ne visi deputāti ir pagūši atgriezties, taču es vēlētos sveikt mūsu vidū divas apmeklētāju grupas kas eh, viesojas Startautiskās tirdzniecības komitejas sanāksmē. Vispirms Jordānijas delegācija. Tā ir delegācija no Jordānijas parlamenta, un šo delegāciju vada eh, spīkera vietnieks Sulēmans Alzābens. Sirsnīgi sveicam jūs mūsu komitejas sanāksmē. Vēlam vis, jums visu to labāko. And secondly, there's a group of uh, young people from. Otrkārt, sveicu mūsu vidū arī jauniešus no Bonas, kas uh, vēlas iepazīties ar mūsu darbu. Arī sirsnīgi sveicam jūs uh, Startautiskās starpniecības komitejā. So, one minute, ten past we start. Sāksim darbu pēc vienas minūtes, desmit pāri trijiem. Gut. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Gudāmie kolēģi, sāksim tagad oficiāli mūsu sanāksmi. Šīs sanāksmes pēcpusdienas daļu. Un tagad mums ir jāskatā 15. darba kārtības punkts. Šeit ir paredzēta eh, saruna ar Latvijas eh, prezidentūru, lai apspriesta to, kas ir tiecies paveikts pēdējā pusgada laikā tirzniecības politikā. Es ļoti priecājos, ka mūsu vidū ir Eiropas Savienības valsts sekretāre no ārlietu ministrijas. Vēlreiz sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū. Pēdējā pusgada laikā mums ir bijis jāskata ļoti daudz dažādu jautājumu, uh, gribētu atgādināt par importa noteikumiem un arī par finanšu atbalstu Ukrainai, tāpat arī par panākto progresu dažādos izniecības nolīgumos, TTIP vai Japānas nolīgums, tāpat arī jautājumi, kas attiecas uz pasaules tirdzniecības organizāciju, tirdzniecības veicināšanas pasākumiem, vidas precēm. Tāpat arī likumdošanas jautājumi, tirdzniecības aizsardzības pasākumi. Un tāpat arī uh, tirdzniecība ar uh, ražojumiem, kurus var izmantot navas sodu izpildē. Mums ļoti būtiski bija arī caurdzamības jautājumi attiecībā uz uh, transatlantisko tirdzniecības un investīciju nolīkumu. Mēs esam daudz ko panākuši. Protams, mazliet ir jāpauž nožēla par to, ka nav parakstīta konvencija par caurdzamību investoru valstu attiecībās, tātad te ir runa par ANO konvenciju. Mums noteikti vajadzētu vēlreiz runāt ar padomi, kā mēs tālāk rīkosimies šajā jautājumā. Tātad ļoti plašs jautājumu loks, kas ir jāskata un tāpēc man ir prieks jums tagad dot vārdu. Liels paldies! Liels paldies! Man liels prieks uh, būt atkal šeit jūsu vidū. Uh, dāmas un kungi, bet tiešām man ir ļoti liels prieks piedalīties šīs dienas uh, starptautiskās tirniecības komitejas sanāksmē, lai spriest par tirniecības jautājumiem. Mums seši mēneši Latvijas prezidentūrā ir bijuši ļoti intensīvi, un tā mums ir bijusi vērtīga pieredze. Kopš janvāra, kad eh, es eh, ar jums tikos, lai prezentētu Latvijas prezidentūras mērķus, mēs esam likuši stingru uzsvaru uz to, lai Eiropa kļūtu konkurētspējīgāka, digitālāka un daudz iesaistītāka. To darot, mēs vēlējāmies nodrošināt konkrētus rezultātus Eiropas pilsoņiem. Priecājos teikt, ka Latvijas prezidentūra ir sniegus labus rezultātus. Esam panākuši vienošanos par tik nozīmīgiem eh, dokumentiem kā Eiropas Strateģisko investīciju fonds, tāpat arī strādājuši pie tik būtiskiem jautājumiem kā Eiropas jaunatnes garantija un naudas atmazgāšana. Ir uzsāktas svarīgas sarunas par telekomunikāciju vienotie tirgu un ceturto dzelzceļu pakotni. Ciešā sadarbībā ar padomi, komisiju un parlamentu mēs esam uzsvēruši, ka konkurētspējīga Eiropa ir jābūvē uz ambicioziem tirniecības nolīgumiem, un Eiropas Savienības lēmumiem ir jābūt caurdzamiem mūsu pilsoņiem. Latvijas prezidentūras laikā esam panākuši progresu pie visaptverošākajām tirniecības sarunām pasaules vēsturē. Lēmumu pieņemšanā esam piemērojuši bezprecedentā cauradzamības uh, līmeni. Šodien, kad uh, tuvojas Latvijas prezidentūras beigas, es gribētu izklāstīt, ko esam panākuši Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības politikā. Taču vispirms es gribētu paust uh, savu prieku par konstruktīvo un neatlaidīgo darbu, ko starptautiskās tirdzniecības komitejas deputāti ir veikuši šī perioda laikā. Jūsu ieguldījums ir bijis neatsverams, lai nodrošinātu mūsu ambīcijas uh, pašlaik notiekošajās daudzpusējās un divpusējās izniecības sarunās un lai stiprinātu padomas likumdošanas darbu. Godāmie deputāti, dāmas un kungi! Ekonomiskā krīze ir pierādījusi, ka tirzniecība nekad nav bijusi tik svarīga Eiropas Savienības ekonomikā, kā tā ir pašlaik. Eiropas Savienības tirdzniecības un investīcijas stratēģijas atjaunošana pirmo reizi ir tikusi apspriesta ministru līmenī eh, jaunajā institucionālajā ciklā. Mēs vēlamies likt uzsvaru uz Eiropas Savienības konkurētspējas pacelšanu, noslēdzot jaunas tirdzniecības un investīciju nolīgumus, un pēc iespējas vairāk palielinot ekonomisko potenciālu eh, pie pabeigtajiem Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgumiem. Domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka tirzniecība un investīcijas ir ļoti svarīgi rīki, lai radītu izaugsmu un darba vietas Eiropā. Apmēram 31 miljonus darba vietu Eiropas Savienībā, kas ir vairāk nekā 14% no kopējās nodarbinātības, ir atkarīgas no mūsu tirzniecības ar pārējo pasauli. Un eh, šis skaitlis ir palielinājies par divām trešdaļām eh, kopš 1995. gada, tāpēc, ka Eiropas Savienības eksports ir pieaudzis. Vidēji apmēram eh, viens miljārds eiro no eh, eksporta atbalsta 14 tūkstošus papildu darba vietu Eiropas Savienībā. Tagad pievērsīšos tautspasējās tirdzniecības eh, jautājumiem, kas dod savu ieguldījumu globālajā ekonomiskajā vidē. Prezidentūra ir spēcīgi atbalstījusi uz noteikumiem balstīto daudzpusējās tirdzniecības sistēmu, nodrošināt tālāku progresu daudzpusējās sarunās Pasaules tirdzniecības organizācijas ietveros. Esam nodrošinājuši darbu, lai veicinātu progresu pie Dohas attīstības darba kārtības, īstenojot Balī lēmumus, tā skaitā ratificējot tirdzniecības veicināšanas nolīgumu un sniedzot savu ieguldījumu tajā, lai laicīgi tiktu noslēgta pēc Balī darba programma. Mūsu prezidentūras laikā padome aicināja Eiropas parlamentu dot savu piekrišanu tirzniecības veicināšanas nolīgumam. Nolīguma galvenie mērķi ir veicināt, satanās vienkāršot muitas procedūras un nodrošināt, lai tirzniecības plūsmas būtu pēc iespējas gludākas un paredzamākas. Saskaņā ar lēstajiem SAO tirzniecības veicināšanas indikatoriem visu pasākumu, visu aptveroša īstenošana, kāds ir paredzēts nolīgumā, samazinātu kopējās izniecības izmaksas par 10% attīstītajās valstīs un par 13 līdz 15,5% eh, jaunatīstības valstīs. Ir sagaidāms, ka rezultāti būs ievērojami. Šajā saistībā mēs ceram, ka iekšējās procedūras nolīguma ratificēšanai tiks pabeigtas pirms Pasaules tirdzniecības organizācijas ministru konferences Nairobi. Tas ir nozīmīgs lēmums, kas ne tikai nodrošinās labāku pārobežu preču kustību, bet būs arī pozitīvs signāls tālākām Dohas attīstības kārtas sarunām. Neformālā tirdzniecības padoma Rīgā deva savu ieguldījumu konstruktīvā dialogā pēc balī procesā. Tirniecības ministrija pauda spēcīgu atbalstu Dohas attīstības kārtas pabeigšanai. Viņi tāpat pauda savu atbalstu Pasaules tirniecības organizācijas mm, ģenerāldirektora Azevedo pūliņiem eh, panākt saskaņotību starp Pasaules tirniecības organizācijas dalību valstīm, lai pabeigtu Dohas attīstības eh, kārtu līdz desmitajai ministru konferencē Nairobi. Šī sanāksme kā arī Tirzniecības padomu 7. maijā, apliecināja spēcīgu politisku atbalstu pēc balīja darba programmas attīstībai. Tā uzsvēra Eiropas Savienības aktīvo lomu meklējot risinājumus ar mērķi atrast realistisku pieju. Vēl kāds svarīgs process, kas attiecas uz daudzpusējās tirzniecības sistēmas stiprināšanu, ir Pasaules tirzniecības organizācijas iestāšanās sarunas esam gandarīti, ka Kazahstānas iestāšanās sarunas eh, pagājušajā nedēļā tika pabeigtas. Un tagad ir jāgaida uh, oficiāla uh, iestāšanās pakotnes projekta apstiprināšana. Papildus daudzpusējām sarunām esam atbalstījuši uh, pakāpojumu tirzniecības nolīguma noslēgšanu, vidas preču nolīguma noslēgšanu un ministru deklarācijas par informācijas eh, tehnoloģiju nolīgumu pabeigšanu. Tātad, dāmas un kungi, tagad pievērsīsimies eh, divpusējās tirdzniecības darba kārtībai. Šeit es gribētu uzsvērt, cik būtiski ir divpusējie nolīgumi, kā piemēru minot Dienvidu Koreju. Trešajā gadā, kopš brīvās tirdzniecības nolīgums ir spēkā, Eiropas Savienības transporta līdzekļu eksports uz Koreju ir palielinājies par 90%. Dienvidkorejas investīcijas Eiropas Savienībā ir ievērojami palielinājušās no 13 mil miljardiem 2010. gadā līdz 18 miljardiem 2012. gadā. Tagad es vēlētos runāt par vienu no galvenajām divpusējās tirzniecības un investīciju prioritātēm Latvijas prezidentūras laikā - transatlantiskā partnerība. Esam priecīgi, ka mūsu prezidentūras laikā šīs sarunas eh, ievērojami pavirzījās uz priekšu. Tas notika ne tikai pie sarunu galda. Tas attiecas arī uz caurdzamību un visu iesaistīto pušu un sabiedrības iesaistīšanu Esam apmierināti, ka ir panākts stabils progress pēdējās divās sarunu kārtās tehniskā līmenī visos trīs pīlāros - piekļuve tirgum, regulējošā sadarbība un noteikumi. Tāpat ir svarīgi turpināt darbu pie iespēju nodrošināšanas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Piemēram, Latvijā MVU nodrošina vairāk nekā 50% no Uh, kopējās eksporta vērtības uz ASV. Tomēr daudzi Eiropas Savienības MVU saskata liels izaicinājums, lai varētu eksportēt uz ASV tirgu, un šos izaicinājumus varētu risināt TTIP nolīgumā. Mēs varēsim sasniegt jūtamus rezultātus TTIP sarunās tikai tad, ja Eiropas Savienības institūcijas sadarbosies un tā būs kopēja plaša vīzija par Eiropas Savienības interesēm. Tāpēc mums vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs nosūtam neskaidrus signālus mūsu partneriem attiecībā uz to, ko Eiropas Savienība vēlas sasniegt šo sarunu laikā. Mēs uzskatām, ka piemērotus risinājumus var atrast tām problēmām, kas ir radījušas ļoti plašas debates. Latvijas prezidentūra ir pārliecināta, ka ir pievienotā vērtība investoru valstu strīdu risināšanas reformām TTIP. Prezidentūras laikā ir paveikts ievērojams darbs, lai reformētu investīciju aizsardzības mehānismu. Padome uzskata, ka eh, konceptuālais dokuments, ko prezentēja komisāra Malmstrēma Inta komitejā mājā attiecībā uz ISDS, ir spēcīgs pamats, lai nodrošinātu līdzsvarotu reformu, kas būtu pie, pieņemamā visām iesaistītajām pusēm. Investīciju noteikumiem nevajadzētu nevajadzīgi ierobežot Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu tiesības, regulēt eh, sabiedrības interesēs tādus jautājumus kā veselība, drošība, patērēta aizsardzība, vide un datu aizsardzība, kā arī cits jautājumus. Pastāv uh, skaidra viedokļu saskaņa, ka Eh, tiesības regulēt ir skaidri jātaino nolīgumā. Kā prezidentūra mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka veiksmīga transatlantiskās partnerības noslēgšana nodrošinās ekonomisko labumu un veicinās mūsu kopējās vērtības. Esam novērojuši eh, lielus uzlabojumus saziņā ar sabiedrību, bet uzskatām, ka bāžas un dažkārt naidīgums sabiedrības viedoklī ir jārisina, sniedzot informāciju un nodrošinot atvērtu dialogu. Eiropas Savienības dalība valstis un visas Eiropas Savienības institūcijas var spēlēt šeit savu lomu. Godāmie deputāti! Tagad dažos vārdos es gribētu pastāstīt par citām svarīgām tirdzniecības sarunām. Kā mēs visi zinām, ir panāks ievērojams progress tirdzniecības sarunās ar Vietnamu un Japānu. Eiropas Savienības Japānas samits um, māja beigās Tokijā nodrošināja vajadzīgo stimulu, lai veicinātu sarunas un lai palielinātu mūsu pūliņus, mēģinot nodrošināt ambiciozu vienošanos, jo īpaši attiecībās piekļuvi tirgumu un valsts iepirkumam. Brīvās tirniecības nolīgums sarunas ar Vietnamu ir tagad nokļuvušas intensīvā beidzamajā fāzē, un visticamāk sarunas tiks noslēgts pavisam drīz. Tāpēc ir ļoti svarīgi tālāk attīstīt mūsu tirzniecības attiecības ar Dienvidu Austrumāziju. Kā to norādīja komisāra Malmstrēma ASEAN samita laikā, pastāv potenciāls, lai padziļinātu sadarbību gan divpusējā, gan reģionālā līmenī. Tuvojas Eiropas Savienības Ķīnas samits, un tas nodrošinās iespējas pārskatīt sarunas par Eiropas Savienības Ķīnas investīciju koplīgumu. Tādējādi mēs varēsim paust savas ambīcijas par caurredzamību, uh, uzticamu regulējošo vidi, ilgspējīgu attīstību un piekļuvi tirkumu. Lai atrisinātu esošos izaicinājumus, ar ko saskaras Eiropas Savienības uzņēmumu Ķīnā un tās tirgu, pirmais svarīgais solis mūsu attiecībās ir investīciju nolīguma noslēgšana. Dargie kolēģi, eh, noslēgumā es vēlētos īsi pievērsties vienai no svarīgākajām Latvijas prezidentūras prioritātēm - stiprināt tirzniecības un ekonomiskās attiecības ar mūsu austrumu partneriem. Latvijas prezidentūra ciešā sadarbībā ar komisiju organizēja pirmo Austrum partnerības ministru sanāksmi par tirdzniecību. Eiropas Savienības tirdzniecības ministri tikās ar saviem partneriem no Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas. Un izvērtēja iespējas un izaicinājumus, lai attīstītu veiksmīgu tirdzniecības dimensiju šajā partnerībā. Pagaidu uh, DCFTA piemērošana jau tagad sniedz rezultātus. Piemēram, Moldovas gadījumā mēs redzam, ka 2016. gadā Eiropas Savienības eksports uz Moldovu ir palielinājies par 3%, kamēr imports no Moldovas ir palielinājies par 20%. Eh, šī piemērošana nodrošina visaptverošu reformu programmu, kuras mērķis ir nodrošināt, lai Moldova un Gruzija pietuvinātos Eiropas Savienībai. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai reformu gaita šajās valstīs eh, turpinātos un lai abas valstis saņemtu jūtamu labumu no tirdzniecības ar Eiropas Savienību. Sveidzamas reformas ir vajadzīgas arī Ukrainā. Of understanding, outlining the policy program. Saprašanās memorāns, kurā ir uh, izskaidrot politikas programma un kas papildina jauno makrofinanciālās palīdzības programmu, nāks kopā ar reformu darba kārtību, ko ievieš Ukrainas varas iestādes dažādās jomās. Eiropas Savienības samits ar Ukrainu atkārtoja, ka Ukrainas padziļinātās sadarbības nolīguma pagaidu piemērošana sāksies 2016. gada 1. janvārī. Gan Austrum partnerības ministru tikšanās par tirdzniecību, gan Austrum partnerības samits uzsvēra, cik būtiski ir tālāk veiksmīgi attīstīt tirdzniecības dimensiju Austrum partnerībā, jo tā ir izaugsmas un darba vietu avot šajās valstīs. Dalībvalstis apliecināja savu gatavību strādāt pie stiprinātām, bet atšķirīgām tirdzniecības attiecībām ar katru partnervalsti. Tagad pēdējais, bet um, arī būtisks jautājums, es gribētu īsi pievērsties likumdošanas failiem. Gribētu uzsvērt, cik svarīga ir laba sadarbība starp Eiropas Savienības institūcijām, kas ir ļāvusi ātri pieņemt uh, atkārtot iesniegtos failus par uzraudzības un Uh, drošības pasākumiem attiecībā uz uh, tekstīliju importu no tām valstīm, kas nav PTO locekles. Ir bijuši divi priekšlikumi, ko pārņēmām no trijo partneres Itālijas prezidentūras, un esam turpinājuši intensīvas sarunas ar padomi. Vispirms, likumdošanas priekšlikuma elementi, lai izveidotu vienības sistēmu pašsertifikācijai, kas ļautu uh, Uh, konfliktu minerālu importētājiem uh, nodrošināt uh, šādu pašsardzgācijas sistēmu, un tas ir ticis apspriests padomē, kā arī komisijas ekspertu grupā. Mēs vēlētos pateikties parlamentam par tā darbu un par pieņemtajiem grozījumiem. Parlamentam un padomē vajadzēs turpināt cieši sadarboties pie šī faila. Prezidentūras laikā esam noturējuši arī intensīvas sarunas padomē par Eh, regulu, kas aizliedz konkrētu preču tirdzniecību, ja šīs preces var izmantot nāvis sodu izpildē, spīdzināšanā vai citā uh, cilvēka uh, cieņas pazemojošā uh, rīcībā. Mēs tagad gaidām parlamenta viedokli par šo priekšlikumu. Priekšādātā kungs, godāmie deputāti, mūsu kopējais darbs pie tirdzniecības prioritātēm turpināsies arī pēc mūsu prezidentūras beigām. Mēs labprāt turpināsim strādāt un cieši sadarboties ar parlamentu un jo īpaši ar Startautiskās tirdzniecības komiteju. Lai mēs varētu uzlabot Eiropas Savienības rezultātus globālā līmenī, Latvijas prezidentūra vēlētos novēlēt vis daudz veiksmes mūsu kolēģiem Luksemburgā. Vēlreiz liels pārdos, ka, ka uzticējāt mums šo ambiciozo darbu tirdzniecības pusgadā. Paldies valsts eh, sekretārei par šo ļoti visaptverošo prezidentūras darba pārskatu. Un tagad es došu vārdu politiskajām grupām. Darija Gaspārī, Tautas partija lūdzu. Valsts sektārs kundze, paldies par šo prezentāciju. Man ir divi īsi jautājumi. Es domāju, ka jūs ļoti daudz uh, panākumus ļoti veiksmīgi raksturot, bet es gribētu runāt par divām lietām. Tātad jūs pieminējāt Austrum partnerību un Ukrainas jautājumu. Šajā sakrā vēlos vaicāt, kā jums šķiet, vai situācija padomē saglabāsies tikpat stabili kā parlamentā, tas ir, vai padome uzstās, ka brīvās tirniecības nolīgumam ir jāstājas spēkā nevēlākā nākamā gada 1. janvārī bez kādiem e, jauniem nosacījumiem, vai arī varbūt tur varētu būt kādas problēmas. Otrs jautājums. Jūs nepieminējāt tirgus e, pieejas instrumentu likumdošanu un um, TT reformu. Jautājums, uh, vai uh, šīs, šie jautājumi ir vienkārši pazuduši kaut kur varas koridoros, vai arī tie tiks nodot risināšanai tālāk nākamajai prezidentūrai? Vai jums ir kāda, uh, kāds priekšstats par to, kāda varētu būt padomas nostāja attiecībā uz izrakteņiem? Paldies! sekretārs kundze. Es uzdošu jautājumu, saka priekšsēdētājs. E, pirmais ir saistīts arī ar Kaspārī kunga jautājumu par Ukrainu. Komisija mūs informē, ka Krievijas federācija 3. jūnijā nāca klajā ar jaunu priekšlikumu trīspusējam nolīgumam Es domāju, ka eh, šajā priekšlikumā ir zināmi pretrunīgi elementi un arī lietas, kas pārklājas ar pastiprinātās un padziļinātās sadarbības un tirsniecības nolīgumu. Jūs pieminējāt arī Ķīnu un investīcijas. Tas, protams, ir saistīts arī ar Ķīnas ekonomikas statusu un ar šo jautājumu strādā dažādu institūciju juridiskie dienesti, bet kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Treškārt. Ārējās tirdzniecības bilance. šajā jautājumā gribētu teikt, ka nekas nav noticis eh, kopš Itālijas prezidentūras. Un ceturtais jautājums. Jā, ir panākts zināms progress attiecībā uz caurskatāmību, tētip mandāts un uh, ir publicēts un arī uh, tisa mandāts ir publicēts. Tālāk uh, došu vārdu savalīkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī valsts sekretārs kundzei par sniegto pārskatu attiecībā uz prezidentūras paveikto. Un mēs saprotam, ka Latvijas prezidentūra notika sarežģītos apstākļos un mēs zinām, ka notika ļoti daudz sarunas un daudz trīspusējie un divpusējie tirniecības nolīgumi. Uh, par tiem patreiz eh, turpinās sarunas. Tas ir tādēļ, ka globālajā līmenī un daudzpusējā sadarbības līmenī situācija nedaudz iesaldēta, ja tā varētu teikt, un līdz ar to notiek tāda sacensība par to, kurš noslēgs vairāk līgumu divpusējā līmenī. Ikviena prezidentūra uh, saskarties ar šiem jautājumiem un domāju, ka varu secināt, ka Latvijas prezidentūra ir bijusi ļoti veiksmīga šajā ziņā attiecībā uz uh, līgumu noslēgšanu. Es atbalstu jūs teikto par uh, TIP nolīgumu. Šis jautājums ir bijis sarežģīts arī mūsu komitejā un mēs sagaidām, mēs atgriezīsimies pie sarunu raundu par to atkal. Jūs vairāk kārtīgi pieminējāt šo caurskatāmības jautājumu, un es gribētu uzzināt, vai mēs varam sagaidīt kādu progresu attiecībā uz UNCITRAL nolīgumu, jo šķiet, ka tas atkal ir kaut kur iestrēdzis, un pagaidām neko neredzam nekādu eventuālo attīstību. Kāds ir jūsu domas par to? Paldies, Helms Šolts! Thank you, Chair. And... Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, valsts sekretārs kundze par uh, šo sniegto pārskatu attiecībā uz jūsu darbību tieši starptautiskās tiesniecības jomā un to, kas paveikts prezidentūras laikā. Es domāju, mēs visi saprotam, ka viena prezidentūra, viena pati nevar realizēt šādu ambiciozu programmu. Uh, un tādēļ daudzas lietas atkārtojas no vienas prezidentūras uz otru prezidentūru, bet es gribētu pavaicāt, ko tieši Latvijas prezidentūra varētu um, panākt, lai pavirzītu kādas lietas uz priekšu, un šeit nonākam pie sita. Un jūs runājāt uh, par uh, jauno priekšlikumu attiecībā uz eh, raktuvēm, uz konvencionālajām raktuvēm, un jautājums ir, kā jūs redzat, kā cita nolīgums varētu realizēties, ņemot vērā TTIP sarunu procesu? Otrakārt, nākamais lielais izaicinājums ir attiecības ar austrumu partnerības valstīm. Rīgas samets, un priekšsēdētājs jau pieminēja komisijas teikto par, komisiju, par Krievijas jauno priekšlikumu, ar ko tā nāca klajā 3. jūnijā, par jaunu sarunu procesu. Uh, Mm, bet es zinu, ka dalībvalsts nostāja ir atšķirīga attiecībā uz to, kā nākotnē varētu veidoties attiecības ar Krieviju, vienlaikus pastiprinot un intensificējot attiecības ar Austrum partnerības valstīm. Uh, Kā jūs paredzat, kā varētu attīstīties attiecības ar Krieviju pēc sankciju perioda un kā tieši tirdzniecības jomā kādi pasākumi varētu uh, palīdzēt uh, mums uh, pārvarēt šo sastingumu, kas mums ir ekonomiskajās tirzniecības attiecībās ar ārstu un partnerības valstīm. Šeit es uh, runāju ne tikai par Ukrainu, bet arī, piemēram, par Moldovu, kā arī Gruziju, Azerbaidžānu un Armēniju. Un visbeidzot, jūs nepieminējāt Selak samitu jautājums, vai uh, Prezidentūras laikā tika runāts par to, ka varētu turpināties tirniecības sarunas ar Latīņu Amerikas valstīm, padziļinot integrāciju ar tām. Paldies! Paldies! Kelskons. Paldies! Tātad par sita es gribētu zināt, Vai jūs uzskatāt, ka šis līgums ir pabeigts un tur lielos ilcienos nekas nemainīsies par eh, ISDS? Eh, jūs pieminējāt Malmstrēmas priekšlikumu, bet bija arī Gabriela kunga priekšlikums. Un es gribētu uzzināt, kāda ir situācija padomē attiecībā uz eh, Gabriela priekšlikumu, kas ir visai detalizēts. Tālāk par konflikt zonās iegūtajiem izrakteņiem gribētu zināt, vai jūs vēlaties uzsākt trialogu jau tagad Latvijas prezidentūras ietveros, kā vai jums šķiet tas reāli? Un visbeidzot, sarunu mandātu caurskatāmība. Domāju, ka šeit padoma varētu publicēt visus tos mandātus, eh, kas ir eh, piešķirti Eiropas Savienības pārstāvjiem tirdzniecības sarunām. Un jautājums ir, kurš ir pret šādu caurskatāmību? Paldies, saka priekšsādātājs, izteikties vairāk neviens nevēlas, tad došu vārdu valsts sekretārē, lūdzu. Paldies par jautājumiem un komentāriem un par to, ka uh, paudāt savu viedokli un attieksmi pret atsevišķu jautājumu virzību un attīstību. Un par jautājumu. Jautājumiem, eh, kas eh, netiek īstenot un pabeigt viens prezidentūras laikā. Jā, protams, mēs turpinām strādāt uh, Un mēs vēlamies panākt tos rezultātus pārvērst par ekonomikas ieguvumiem, kas ir reāli un taustām. Lielākā daļa jautājumu bija par TTIP nolīgumu. Gribu teikt, ka tas ir ne tikai tirniecības darījums, kas uh, stiprinātu tikai ekonomiku, bet tas noteikti stiprinās arī mūsu strateģisko partnerību ar ASV. Un tieši tā Latvijas prezidentūra ir raudzījusies uz sarunu procesu par tētipu nolīgumu. Lai panāktu sagaidāmos ekonomiskos ieguvumus, šim darījumam ir jābūt ambiciozam. Un tā vietā, lai prasītu partneriem uh, atsevišķus jautājumus atlikt malā un neskatīt, drīzāk tā vietā ir jāmeklē konkrēti risinājumi. Tālāk par ISDS investīciju valsts strīdu atrisināšanas likumdošanu. Mēs uzskatām, ka Malmstrāms priekšlikums ir ļoti labs uh, pamats, uh, lai īstenotu reformu ISDS sistēmā. Un šajā kontekstā jūs vaicājāt arī par cita. Es uzskatu, ka mums ir jāsaprot, ka mēs runājam par līgumu, kas ir jau noslēgts, un tādējādi vienīgais veids, kā atrisināt kaut ko, būtu vērt vaļā šo līgumu. Un mēs uzskatām, ka šis līgums ir noslēgts un sarunas par to beigušās. Es domāju, ka arī Kanādas partneri nepiekrist šī līguma atvēršanai. Tālāk par caurskatāmības uzskatu, ka tas ir bijis viens no vadošajiem mūsu uh, darbības principiem šo sešu mēnešu laikā, un es gribu teikt, ka uz attiecībā uz caurskatāmību ir panākts būtisks progress. Eiropas Savienības sarunu pozīcijas ir pieejamas um, tieši saistē kopā ar aktuālāko informāciju par sarunām, un arī nesen daudz deputātu norādīja, parlament, Eiropas parlamenta deputāti norādīja to, ka viņiem šī informācija ir pieejama. Caurskatāmība ir ļoti svarīgs kritērijs, lai virzītos uz priekšu, un Latvijas prezidentūra vienmēr ir piešķīrusi īpašu nozīmi sabiedrības, nevalstisko organizāciju un sociālo partneru iesaistīšanai šajā procesā, līdz ar to caurskatāmība ir jo īpaši svarīga. Ir svarīgi, lai pilsoņu un iesaistītās puses varētu operatīvāk piekļūt informācijai un lai diskusijas būtu balstītas uz faktiem un lai Eiropas Savienības prioritātes būtu zināmas visām pusēm. Es personīgi uzskatu, ka caurskatāmība arī citos sarunu procesos varētu būt ļoti labs vispārīgais princips, jo sabiedrības, NVO, sociālo partneru iesaistīšana var tikai stiprināt mūsu sarunu pozīciju un ļaut atrast labākos risinājumus. Tā kā es ļoti ceru, ka nākotnē mēs sasniegsim vēl vairāk tieši uz caurskatāmību un TTIP bija ļoti labs sākums. Par citiem jūsu uzdotajiem jautājumiem. Tad līgums ar Ukrainu un Austrum partnerība. Kad runājam par Ukrainu, tad nav pamat uzskatīt, ka padomas pozīcija mainīsies. Padome uzskata, ka padziļinātās sadarbības uh, līgumam ir jāstājas spēkā sākot ar nākamā gada 1. janvāri, un arī Rīgas galotņu tikšanās laikā tika paust atbalsts tām, ka tam ir jānotiek 1. janvārī. Bet mēs, protams, ņemam vērā neseno Krievijas priekšlikumu un svarīgi ir atcerēties, ka mēs runājam par sarunām ar neatkarīgu valsti Ukrainu. Tādēļ trešā puse var tikt iesaistīta sarunās, lai kaut ko paskaidrotu, bet šai trešai pusei nav un nevar būt nekādas veto tiesības. Eiropas Savienības, Krievijas un Ukrainas 13. sarunas par padziļinātās saruna eh, sadarbības nolīgumu, un mēs atbalstām Maltrens kundas nostāju šajā jomā, bet tas, ka tagad eh, trešā puse varētu pieprasīt izmaiņas nolīgumos eh, ar Eiropas Savienības tirniecības partneriem, es domāju, ka tas nav pieļaujami. Jūs vaicāt arī par austrumu partnerību un tirzniecību ar austrumu partnerības valstīm. Mēs uzskatām, ka austrumu partnerības valstīm ir milzīgs potenciāls attīstīt padziļinātas tirdzniecības un sadarbības attiecības ar Gruziju, Moldovu. Protams, jāņem vērā arī sankciju režīms attiecībās ar Krieviju. Es domāju, ka mums ir jāizmanto padziļināto tirdzniecības nolīgumu potenciāls. Un es domāju, ka mēs noteikti to darīsim arī ar citām austrumu partnerības valstīm. Tagad par Āziju un Ķīnu konkrēti. Langs kungu uzdotais jautājums. Es pilnībā piekrītu, ka ir jādara vairāk, lai atbalstītu mūsu sadarbību ar Ķīnu, kas tagad ir kļuvusi par neatņēmumu Eiropas Savienības uzņēmumu attīstības stratēģijas elementu. Un Eh, šis nolīgums ar Ķīnu ir ļoti svarīgs, lai paplašinātu mūsu tirniecības un investīcija attiecības ar Ķīnu, kamēr eh, Ķīnas tirniecības modelis ir visai liels izaicinājums mūsu interesēs, ir uzturēt veselīgas ilgtermiņa attiecības ar Ķīnu. Kas attiecas uz Ķīnas tirgus ekonomikas statusu, Tad, es domāju, sarunas varētu uzsākt balstoties uz komisijas sākotnējo priekšlikumu, un tad, kad sarunas tiks uzsākts, es domāju, ļoti svarīgi, lai mēs skaidri izprastu, kādas būs uh, juridiskās sekas uh, pēc tam, kad um, tiks parakstīts protokols par Ķīnas pievienošanos Pasaules tirzniecības organizācijai. Tālāk par Eiropas parlamenta deputātu piekļuvi informācijai par starptautiskajām sarunām, tirniecības sarunām. Padome katrā konkrētā gadījumā atsevišķi izvērtēs informācijas pieprasījumu, ko tā saņēma no Eiropas parlamenta, lai um, izsniegtu klasificēto informāciju par tirniecības sarunu direktīvām. Bet, kā es teicu, es domāju, ka galvenā ideja par šo caurskatāmību paliek nemainīga. Tik uzdota daudz jautājumu. Tātad uh, likumdošana par konflikta zonās iegūtajiem izrakteņiem. Padome ir ļoti intensīvi strādājusi pie šiem jautājumiem Latvijas prezidentūras laikā un dalība valstis atbalstīja komisijas priekšlikumu. Mūsu prezidentūras laikā tika panākt vispārīgā vienošanās daudzos jautājumos, piemēram, no reģionālās regulas izslēgt metālus, kā arī pievienot normas attiecībā uz eh, izrakteņu iegūšanas procesa blakus produktiem kā arī šīs regulas izpratnē uztvert zeltu kā metālu, bet zeltu kā minerālu izrakteni, kamēr tas nav ticis pārstrādāts un attīrīts. Ja runājam par starptautisko iepirkuma instrumentu, Komisija savā darba plānā ir atzīmējusi, ka šajā gadā šīs likumdošanas akts tiks grozīts, lai padarītu to vienkāršāku, saīsinot arī kļū, sūdzību izskatīšanas procesu. Un es domāju, ka kopumā diskusijas par šo jautājumu padomē varētu tikt pabeigts vēl mūsu prezidentūras laikā, kas attiecas uz tirniecības aizsardzības instrumentiem. Tiem ir jābūt līdzsvarotiem un tiem ir jādod labums visām iesaistītajām pusēm. Mēs esam pārliecināti, ka saruna turpināšana par TDI padomē varētu turpināties. Un, protams, pastāv atšķirības starp dalībvalstīm. Es domāju, ka tas nav noslēpums uh, attiecībā uz nostāju šajā jautājumā par tirzniecības aizsardzības instrumentiem. Noslēgumā īsumā gribu pieminēt ANO konvenciju par starptautiskajām tirsniecības tiesībām. Padomē ir bijušas plašas diskusijas par šo jautājumu, it īpaši par enerģētikas jautājumiem. Tomēr, lai panāktu kopīgu lēmumu, ir nepieciešams ilgāks laiks. Šī konvencija ir atvērta. Eiropas Savienība var šai konvencijai pievienoties jebkurā brīdī. Mēs uzskatām, ka ir vērts meklēt kopsaucēju arī attiecībā uz uncitrālu. Tieši šī iemesla dēļ Latvija vēl nav apsvērus iespēju pievienoties uncitrālu konvencijai individuāli, tad atsevišķi. Ar to arī gribētu noslēgt savu atbilžu raundu. Ja runājam par Latviju Ameriku, tad mēs zinām, ka uh, bija padomes sanāksme par to, un tirsniecības jautājumi tajā tika apspriesti. Un noteikti progress tiks panākts, un mēs zinām, tirsniecība ir viena no labākajām iespējām, kā attīstīt mūsu ekonomiku un palielināt mūsu pilsoņu labklājību. Godātie komitejas locekļi, es gribētu vēlreiz jums pateikties par jūsu līdzdalību un eh, izrādītajām ekspertu zināšanām Latvijas prezidentūras darba sešu mēnešu laikā. Mūsu sasniegumi nebūtu iespējami bez efektīvas sadarbības starp padomi un parlamentu. Es domāju, ka šī ciešā sadarbība turpināsies un uh, padome turpinās strādāt pie esošajiem failiem un turpinās atvērt ar vien jaunus. Padome ir gatava atvērtam un ciešam dialogam ar Inta komiteju. Paldies! Madam Secretary of State. Valsts sekretārs kundze, arī no savas puses es gribētu jums pateikties. Bija tiešām ļoti laba sadarbība. Vienmēr ir bijis iespējams ar jums runāt vienmēr e, ir bijis iespējams meklēt kopīgu risinājumu, tātad sadarbība ir bijusi ļoti laba. Es novēlu jums visu to labāko jūsu turpmākajā darbā. Vēlu jums veiksmi. Uzturēsim kontaktus. Lielas paldies! Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir jetzt zu Punkt. Labi, kolēģi, tad tagad pievērsīsimies 16. darba kārtības punktam. Un 16. punkts ir uh, pirmā viedokļa apmaiņa par budžetu, nākamā gada budžets. Jūs jau zināsiet, ka komisija 27. maijā uh, nāca klajā ar priekšlikumu nākamā gada budžetām. Protams, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs vēlamies noteikt eh, politiskās prioritātes attiecībā uz starptautisko tirzniecību un vēlamies, lai šīs prioritātes varētu tikt atbalstītas arī ar budžetu. Mēs vēlamies arī, lai tiktu nodrošināta ilgspējīga apsaimniekošana un ilgspējīga attīstība. Domāju, ka mēs visi esam viens prātis, ka Šis jautājums ir nozīmīgs un budžets var spēlēt ļoti lielu lomu. Budžeta process ir jāvirz uz priekšu un tāpēc būtu prātīgi apspriesties ar eh, galveno referentu budžeta jautājumos. Šogad eh, tas ir mūsu kolēģis Manuels Fernandes. Man ir liels prieks, ka viņš ir mūsu vidū un ka viņš varēs mums sniegt savu ieskatu par uh, viņa prioritātēm attiecībā ar 2016. gada budžetu. Eh, sveicam jūs mūsu vidū un jums vārds. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī esmu priecīgs būt šeit. Es eh, arī ieklausījos Um, jūsu padomas, lai mums būtu vislabākais iespējamais budžets, ņemot vērā, protams, visus tos budžeta ierobežojumus, kas raksturīgi ir ikvienam budžetam. Uh, mēs esam nobalsojuši par vadlīnijām 2015. Um, gadam. Mums ir 3E, uh, kā prioritātes nodarbinātība, darba vietas, uh, tātad arī uzņēmē darbības gars Šie trīs E. Tādā veidā mēs esam norunājuši veicināt konkurētspēju arī Eiropas Savienības ietvaros. Mēs gribam stiprināt iekšējo solidaritāti, kohēzijas politika šajā ziņā ir svarīga lieta, un es gribētu atgādināt, ka lielākā daļa dalību valstu šodien kohēzijas politikai ir dažāda loma un arī dažādā veidā tā dod savu ieguldījumu viedā attīstībā un pētījuma attīstībā. Te mums ir jādomā par solidaritāti arī ārējā aspektā, jādomā par imigrācijas e, ziņā esošo solidaritāti. Mēs nedrīkstam aizmirst to, kas notiek ārpus mūsu robežām, daraugoties uz to, ka mēs biež, dažkārt arī aizvirstam e, par to, un mēs esam lielākais e, donors finansējuma atbalsts sniedzējs visā pasaulē. Un svarīgi, lai komisija un arī padome arī savus um, saistības um, respektētu. Mums ir daudz gadu ietvers, un šeit ir pietiekama elastība, uh, kas ir iestrādāta budžetā. Šajā daudzgadu finanšu schēmā ir iespēja izmantot arī rezerves, kas ir paredzētas dažādiem pasākumiem. Uh, saistības ir jāievēro, bet ir nepieciešams maksāt arī parāds. Un šeit ir eh, tiešām tāda problēma, kas ir saistība neievērošanas sekas. Mm, šeit es gribētu atsaukties uz vienošanos starp mm, komisiju un, un mm, padomu, ka tad ir par šiem desmit, desmit miljardiem, kas nav samaksāti un kas ir jāatmaksā citā gadā. Šeit mēs piedāvājam 27. maijā arī budžeta projektu. Šajā budžetā ir zinām niansi. E, šeit ir bija viedrošanās par um, Eiropas investīciju plānu, tas ir Junker plāns. E, un um, te mēs domājam par to, vai tas ietekmēs arī rezervi e, un ir veidoš, vēlēšanās arī uh, Eh, samazināt, eh, samazināt samazinājumu eh, šajai, šim investīcijas rezervei par vienu miljārdu, tādā veidā mēs varētu iegūt papildus vienu miljārdu. Un mēs esam runājuši arī par mandātu uh, trilogam, mēs par to arī esam balsojuši jūnijā. Uh, vid, septembra vidu mums ir paredzēts arī atzinuma atbalstīt rezolūciju būs oktobrī, 30. septembrī būs jābalso par grozījumiem atkal budžeta, tad, tad 12. 13. oktobrī atkal ir balsošana, 29. novembrī atkal būs samierināšanās kārta. Lūk, tāds ir budžeta grafiks. 27. maijā mēs to prezentējam. Mēs domājam par to, ka jāsakārto arī mikrofinanciālā palīdzība gan garantiem, gan arī saistībām. Šeit ir 0,2% pieaugums paredzēts un 7,3% ir maksājums sadaļā paredzēts pieaugums. Ir arī citas tēmas, kas ir saistītas ar šo jautājumu. Komisija arī par to runāja. Še, šeit ir garantijas fonds ārējai rīcībai, un šeit saistību un maksājumu daļā ir paredzēts 72% pieaugums. 78% pieaugums. Se, šī procenta saistībām 15,6% maksājumiem. Un uh, šeit mērķis internacionalizēt mazo video uzņēmumu darbību ir arī programma, kur varētu struktūra fondus izmantot. Šeit ir arī operatīvās programmas, kas ir domāts katrai valstī, tās ir dažādas, un tad arī ir noteikts mans iepriekš minētais mērķis. Liels paldies, un paldies, ka šajā komitejā tiešām, jāsaka, te ir eksperti un budžeta komitejas locekļi arī ir tādā stāvoklī, mēs varam piedāvāt jūsu eh, prioritātes, kas izskan šajā komitejā, arī budžeta komitejā. Paldies. Paldies, eh, Fernandes kungs. Eh, tiešām mums ir eksperti šeit šajā Inta komitejā, ļoti jauki mums ir šādas zināšanas. Mums ir atsevišķi kolēģi, kas ir ļoti kompetenti un arī ļoti zinoši un viņi ir gatavi tālāk virzīt Inta komitejas intereses. Un tāpēc es gribētu dot vārdu Bergerkungam. Paldies! Referenta kungs kolēģi. Šovakar ir budžeta un ekonu kopējās komitejas sanāksme. Un no sākuma šīs sarunas virzījās diezgan sarežģīti, un mēs esam jau bieži teikuši, ka šeit ir bijusi parlamentam ļoti sarežģīta sākuma pozīcija, ņemot vērā, ka pozīcija parlamentam un padomē ir savādāk, un mēs kaut kādā veidā tomēr saglabām savu pozīciju, mēs esam gatavi cīnīties par Eiropas budžetu. Mums ir, zinām, pieredze vest arī garas un sarežģītas sarunas bet eh, ceturtais un piektais dialogs ir bijis, 13 eh, stundas mēs sarunājām, 8 no rīta bija, un mēs bijām panākuši rezultātu pēc garām un ļoti sarežģītām sarunām. Es gribētu pateikties referentam par to, ka viņš eh, izglāba to, kas bija palicis no mūsu priekšlikuma. Mēs arī saglabājām atsevišķu slagmaņu iniciatīvas, kas raksturo mūsu Eiropas politiku, piemēram, Connect Europe programma, tika panākts būtisks rezultāts, un šajā trialogā piedalījās arī komisija un padoma, un viņi arī e, piekrita kopīgiem risinājumiem. Mēs uzskatījām, <clears throat> ka šīm institūcijām kā komisijai un padomē ir jāpievērš lielāku uzmanību parlamenta interesēm, jārespektē vairāk un labāk parlamenta pozīciju Bet kopumā Intas komitejas vārdā runājot, mēs noteikti gribētu, lai <clears throat> tirsniecības politikām būtu ierādīta lielāka vieta, nozīmīga nozīme. Un komisija runā par stimulēšanu, bet jāņem vērā arī iepriekšējo gadu darbi. Mēs strādājām pie grozījumiem, mēs gribam arī pievienot Eiropas revīzijas palāts eh, lēmumus, precedentus. Un pamatā mums ir nepieciešams palielināt mūsu resursus, lai mēs varētu finansēt un atbalstīt izniecību visās izpausmes formās, lai mums būtu dažādas politikas, lai mēs varētu virzīt arī izniecības nolīgumus, iesaistot dažādas ekspertus. Tāpat arī mums jānodrošina, lai trešās valstis eh, ievērotu sev liktās saistības. Domāju, ka šeit mēs esam sākumā tam, ko noteikti vajadzētu nodrošināt, lai vienmēr mūsu rīcībā būtu visaktuālākā informācija. Tāpat arī mūsu monitoringa grupai vajadzētu domāt par eh, tirdzniecības nolīkumu eh, profesionalizēšanu tā, lai tas viss eh, būtu un noritētu uh, reālajā laikā. Attiecībā uz Eirolat parlamentāro asamblēju arī tas spēlē savu lomu. Šeit ir ļoti daudz labu iniciatīvu, labu ideju. Mēs paši, eh, ja ir runa par uzņēmējdarbības centriem Indijā un Āzijā, tad mēs noteikti arī varētu eh, šeit paredzēt eh, šos tematus mūsu tirdzniecības nolīgumos gan ar šīm valstīm, gan arī ar Latīņamerikas valstīm. Tas pats attiecās arī uz tirdzniecības nolīgumu noslēgšanu. Tas viss noteikti ir interesanti arī MBU un ir jādomā arī par informācijas un pakāpojumu sniegšanu, jo tikai šādā gadījumā tirdzniecības nolīgumi varēs sasniegt rezultātus, kas ir iecerēti, un ļaus attīstīt šīs valstis un arī mazos un vidējos uzņēmumus šajās valstīs. Tas nozīmē, ka mums ir uh, vajadzīgi arī līdzekļi aid for trade instrumentiem, tātad uh, tirdzniecības atvieglošanas pasākumiem. Uh, un mums, protams, vajadzētu to paredzēt eh, turpmākajās eh, konsultācijās par budžetu. Paldies, eh, Veigs kungs! Uh, thank you. Tahradil kungs. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens uh, tāds konkrēts jautājums, bet es viens gribētu pateikties referentam par paveikto. Mm, tomēr man ir ļoti īsts jautājums arī pēc šīs ļoti būtiskās mm, mm, darba situācijas mm, izklāstīšanas. Tātad īsais jautājums ir tāds, bet tas nav īsti saistīts ar tirdzniecību. Mani iedvesmo jūs sākotnējie komentāri, jūs runājat par jautājumiem, kuri saistība ar drošību, imigrācijas jautājums, legālā migrācija. Un tagad es gribētu jums pavaicāt, vai tas nozīmē, ka ir kaut kādi plāni vai arī centieni šajā jaunajā budžetā piešķirt lielāku finansējumu Eiropas ārējās robežas aizsardzībai? Vai ir paredzēts kaut kādā veidā palīdzēt valstīm? Jo de facto Itālija, Grieķija vai Spānija eh, sastopas ar grūtībām, tās robežas eh, aizsargājot un aizsargājot no nelegālo migrantu plūsmas. Um, vai jūs varat kaut ko pateikt konkrētu par šiem plāniem? Liels paldies, tas tāds īsts jautājums. Paldies, vairāk jautājumu nav, bet es tomēr redzu Helmut, lūdzu. Jā, es, auch, Jā, es vēlējos pateikties referentiem. Domāju, ka Eh, šī ir ļoti komplicēta situācija, mums ir jādomā par globalizēto aizniecības politiku, un šeit ir eh, kāda problēma, proti par parādiem neviens vēl nav runājis. Gribētu zināt, vai tas kaut kā ietekmēs pašu resursu situāciju Eiropas Savienībā, vai eh, tas um, dos kaut ko labu vai sliktu attiecībā starptautiskās tirdzniecības sarunām, un vai tas šeit ir ierēķināts. Kādā veidā mēs varētu rīkoties attiecībā uz šiem jautājumiem? Mums vajadzētu nodrošināt, lai pašlaik un arī nākotnē eh, mums būtu labāka situācija, lai mēs varētu laicīgi risināt pašu resursu jautājumus. Un varbūt mēs varētu arī ietekmēt šādā veidā starptautisko tirdzniecības sarunu intensificēšanu. Un tad arī es gribētu runāt par Trade Watch instrumentu. kādā veidā mēs eh, varētu to attīstīt, un šeit parādās arī jautājums par Eiropas Savienības atbildību pret pilsoņiem no visām 28 dalībvalstīm, vienlaicīgi arī pret trešajām valstīm. Šeit mums vajadzētu laicīgi paskatīties, kā eh, tirzniecības nolīgumi uh, ietekmēs reālo situāciju un ekonomiku. Paldies! Es arī gribētu um, izteikt dažus papildu komentārus, kas varbūt ir vairāk vērsti komisijai. Vispirms ir tāda situācija, ka mums ir vesela rinda ar divpusējiem um, nolīgumiem, divpusējām sarunām. Protams, Turcija, Tunisija, um, Maroka, um, iespējams, ka tām pievienosies arī citas valstis. Un skaidrs, ka resursi nav mainījušies Vai ņemot vērā šīs daudzpusējās sarunas, kas tiek vestas rūpīgi un uzmanīgi, vai mums vajadzētu paredzēt arī resursu paplašināšanu tirdzniecības ģenerāldirektorātā? Otrs punkts sasaistās ar iepriekšējo. Vedot diskusijas par politiskajām prioritātēm un uztverot tās nopietni, nākotnē Nav runa tikai par to, ka mēs eh, liksim galdā kaut ko jaunu. Mums vajadzētu spēcīgāk kontrolēt arī īstenošanu. Bēgas kungs jau uz to norādīja. Ir jāīsteno tirzniecības nolīgumi, un tiem ir jāseko līdzi. To izpilde ir jāveicina. Ir jānodrošina kontrole pār to, lai nolīgumi tiktu adekvāti īstenoti. Arī tam ir vajadzīgi resursi. Mēs vēlamies šo īstenošanu virzīt uz priekšu. Domāju, ka tas ir visnotaļ skaidrs punkts. Mēs jau ar fiziskungu runājām. E, Kolumbijas un Peru nolīguma parakstīšana nenozīmē tikai beigas. Mums ir jādomā arī par jaunu tirsniecības nolīgumu noslēgšanu un uh, ir jāseko līdzi to izpildēji. Domāju, ka mums arī to vajadzētu noteikt par prioritāti. Bēgas kungs jau teica, ka ir jāiesaist arī auditori, lai mēs saprastu, vai tirniecības palīdzība tiek adekvāti piemērota. Un ir jādomā arī par ietekmes izvērtējumu. Šeit uh, jau budžeta darbs varētu dot savu ieguldījumu. Mēs varētu daudz ko koreģēt tieši budžeta pieņemšanas uh, posmā. Bēgas kungs, vēl jums kas piebilstams? Jā, vēl pāris papildinājumu. Domāju, ka e, šīs temats jau ir būtisks, jo e, agrāk komisija e, saskārās ar šādām problēmām. Ja mēs runājam par budžeta mikropārvaldību, tad komisija parasti uzsver, ka tā zina labāk, kādi amati ir vajadzīgi ģenerāldirektorātos. Taču es atceros, ka Somijas komisārs Likainene kungs administratīvās reformas laikā komisijā teica, ka viņš eh, varēja iztikt ar pastāvošajām vietām, un beigās tas viss beidzās ar katastrofu. Komisija teica, ka budžeta iestāde nav piešķīrusi vajadzīgās vietas, bet mūsu atbilde bija šāda. Un mēs atvainojamies, eh, godāmie komisijas pārstāvji, taču jūs šīs vietas nepieprasījāt. Vajadzētu mācīties no vēstures. Zahradela kungs runāja par attīstības politiku vispārīgā līmenī un arī par tirzniecību. Tas patiešām ir interesanti. Mums dokumentos, piemēram, ir Eirolat, tāds ļoti interesants izvērtējums. Tur ir runa par Nikaragvas parlamentārieti, kurš tirzniecības eh, nolīgumu ar Latīņu Ameriku ir izvērtējis, ir sekojis līdzi tā attīstībai, un ir sagatavojis dokumentu, kas īsnībā izskatās daudz labāk nekā Eiropas institūcija sagatavotie dokumenti. Un uh, vai tik detalizēti mēs esam spējīgi vispār jautājumos iedziļināties? Dažkārt uh, mēs esam tik piesaistīti dažādiem pienākumiem, ka mēs nepievēršam, nepievēršam pietiekami daudz uzmanības visbūtiskākajiem jautājumiem. Tāpēc varbūt neliela provokācija Eiropas attīstības fonds ir ārpus budžeta, mums šeit ir attīstības eh, sadarbības instruments no otras puses. Ja mēs uz visu to paskatāmies, un jo īpaši papētām to, kas notiek Eiropas dienvidos, tad es nedomāju, ka tādas pamatīgas diskusijas par to, kā mēs nākotnē rīkosimies attiecībā ar attīstības instrumentiem var tikt atliktas vēl vairākiem gadiem. Domāju, ka mums ir vajadzīgas intensīvas diskusijas par budžeta palīdzību vai arī par projektu orientāciju, kā mēs varētu nodrošināt, lai mēs, kā lielākais naudas devējs, eh, varētu arī iesaistīties, lai sabiedrības varētu gūt labumu no šīs naudas, un lai nerastos tādas situācijas, ka ir valstis, kas eh, piešķir tikai vienu eiro attīstības palīdzībai, bet desmit eiro pazūd nezināmās kabatās. Mums noteikti vajadzētu pārevidēt šīs stratēģijas, mums vajadzētu paskatīties arī uz valstu stratēģijām. Būtu ļoti labi, lai parlaments varētu paust savu viedokli. Beigas kungs var to tikai un vienīgi atbalstīt. Tas, protams, sasaistās arī ar tirdzniecības politikas stratēģiju, ko komisija cerams pavisam drīz iesniegs. Mēs redzam, ka šeit ir ļoti daudz dažādu problēmu. Otrs jautājums par resursiem. Noteikti, ka komisijas pārstāvim um, būs, kas šeit piebilstams. Lūdzu, jums vārds. Chairman and... Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies Fernandeša kungam, paldies Bēgas kungam par piedalīšanos šajā diskusijā. Iepriekšējā uh, sasaukumā es biju arī komisāra runas vīrs, bet es cenšos abstrahēties tagad no tā, runājot par resursu jautājumu Prieksēdētāja kungs un arī beigas kungs ļoti pareizi norādījāt uz ļoti svarīgiem jautājumiem, kas ir saistīti ar tirzniecības darba kārtību. Jau šobrīd mums ir ļoti sarežģīta saruna programma. Mēs eh, arī redzam, ka parādās gaisma tuneļa galā. Mums ir arī īstenošanas vilnis, eh, kas eh, būtiski iestāsies ļoti drīz, bet eh, optimistiski uz nākamā gada beigām mums vajadzēs sekot apmēram sešu, sešu līgumu īstenošanai, apmēram 30 jaunās valstīs, lielākā daļa no šīm valstīm ir Āfrikā, un šeit būs nepieciešams eh, intensificēt darbu tieši ar īstenošanas aspektu mūsu līgumiem. Un no vienas puses ir labi runāt un vest sarunas un parakstīt jaunas līgumas, bet otra lieta ir īstenot tos pēc tam. Un tad vēl viena lieta, kas arī izskanēja Eiropas revīzijas palātā. Ko komisija spēja darīt, vērtējot ietekmi, kur tad ir pierādījumu bāze, tad ir saiknē ar labāku likumdošanu, kas ir arī komisijā dominējošā pieeja. Uh, Un mēs, tāpat kā citi dienesti, arī centīsimies darīt visu, ko varam, izmantojot esošos resursus, kas ir mūsu rīcībā, bet ja mēs eh, gribam, lai tirdzniecība tiešām attīstītos tā, ka dot ieguldījumu gan nodarbinātībā, gan nu, darba vietu radīšanā, mums tiešām jāskatās, kā resursus izmantot vislabākajā veidā. Un šādā ziņā mums e, dažkārt ir jāizvēlas prioritāri jautājumi, jāskatās, ko mēs varam darīt ar esošiem līdzekļiem, un tāpēc dažkārt esam piesardzīgi, e, kad tiek piedāvāts kāds jauns struktūras, kā piemēram trēdoša iniciatīva. Mēs saprotam, ka šeit ir arī vajadzības, kas ir trēdoša, bet īstenībā tās jau ir e, daļēji jau risināts ar mūsu pilsoniskā sabiedrības dialogu. Pilsoniskā institīva, pilsoņu iesaiste mums ir attiecīgās sadaļas dažādos tiesniecības nolīgumos, kur šādi iesaiste ir, ir nodrošināta. Un ja mums vai, būtu iespēja izvēlēties, tad mēs um, drīzāk liktu akcentu uz um, komunikāciju, jo Mēs esam redzējuši, ka cilvēki ir, ir ļoti interesēti dzirdēt jaunumus par līgumiem. To mēs redzam arī ar TTIP apspriedēm pēdējo daudzu mēnešu laikā. Katrā ziņā komunikācija tā mums ir prioritāte, bet kur mums būtu šī budžeta iespējas? Katrā ziņā mēs centīsimies darīt visu, ko varam, panākt labāko rezultātu ar esošiem resursiem. Mums ir digitrade instrumenti un arī partnerības instrumenti, kas arī ir tikpat svarīgs instruments, kas arī ļauj mums darboties trešajās valstīs un sniegt uh, attiecīgi mūsu tirdzniecības nolīgumu īstenošanu. Paldies! Paldies, Fernandeša kungs! Merci. Paldies! Es gribētu atgādināt, ka Eiropas Savienības budžets ir maziņš budžets. Jā, jā, tikai viens procents no gani 5,46 miljardi. Un tas ir 20% no kopējā bruto koprodukta. Tomēr eh, tas ir ļoti svarīgs budžets. Nu, budžet, administīvi izdevumi ir tikai 5%. 94% ir domāti investīcijām. Un um, es jau to atkārtoju daudz reizes, jo mēs eh, šeit tiešām gribam parādīt, kāds pievienoto vērtību var dot budžets. Eh, trešajā sadaļā ir, šajā budžetā ir drošības izdevumi. Te ir skaidri formulēta mūsu ideja. Mēs gribam eh, pieaudzēt budžetu, lai varētu aizsargāt robežas, palīdzēt tām valstīm, kam vajadzīga šāda palīdzība. Šeit ir Grieķija Grieķija un Itālija, uh, un šeit 150 miljonu eiro ir paredzēti tālāk. Uh, ja mēs pieaudzēsim trešo kategoriju, tad, uh, tad mums vajadzētu arī mobilizēt elastības instrumentu, bet šeit mums rezerves nav ja, ja mēs gribam kaut ko mm, palielināt, tad šeit es runāju par komisijas budžeta projektu, jo mums arī ir jāgaida, ko teiks padome pēc tam. Un padome e, savā analīzē, e, vairākas reizes tas jau ir bijis, e, viņi piedāvā kaut ko samazināt, nepaskaidrojot neko, un tāpat laikā galīgi negrib iziet ne uz kādu kompromisu, un negrib neko kompromisu norunāt arī saist, saistību puse. Uh, vienkārši fokusēties uz savām kaut kādām prioritātēm. Mums ir savas, savas prioritātes, gaidīsim, ko teiks padome. Parasti šajā mazajā budžetā padome cenšas vēl mazāk samazināt šo budžetu, mazinot rezervi, un pēc tam uh, Viņi e, cenšas arī mazāk atlikt maksājumu puse, un tas vienmēr izraisa šo problēmu ar maksājumiem. Tad pat trešo sādaļu e, šeit 12,6% ir paredzēta saistība puse un 9% maksājumos. Un šeit e, mums ir arī jābūt pārliecībai par to, ko teiks padomu. Ceturtajā sadaļā tur ir 5,6% pie saistībām, 20,28% maksājumos Un um, tāds ir projekts uh, arī budžeta korekcijā. Uh, mēs fokusējamies uz prioritātēm, jautājums par bēgļiem, par um, robežām, imigrāciju. Un es ļoti ceru, ka padome arī atbalstīs tieši tās pašas prioritātes arī savā pētījumā. Tālāk uh, par pašu resursiem tā ir cita diskusija Mums ir budžets, kur ir 96% budžeta, eh, kas nāk no nacionālajiem budžetiem, un eh, tā ir tāda problēma, kur mums jāturpina darbi ar pašu resursu jautājumu. Jautājums par parādiem. Formāli, ja mēs skatāmies līgumā, tad mums nedrīkst būt parādi, bet um, ir arī tāds valsts, kas apdraud šo normu Un e, šajā gadā, 2015. gadā, gada beigās redzēsim, kur 20 miljardi div, atradīsies. Un 2016. gadā, 2007. 13. gadā tur ir nepieciešams atrast 2 miljardus. Tātad šeit varētu rasties problēmas. Piemēram, kohēzijas um, politikas um, sadaļā es jau minēju, ka mums šeit ir mērķi, par, kas saistīti ar izaugsmi, par viedo izaugsmi. N plus 3 uh, šeit ir paredzēts, un tas ir problēma šim budžeta grozījumam. Bet uh, mēs turpināsim strādāt paredzam noteikti grūtības, kas um, būs sarunās, bet mūsu mērķis ir aizstāvēt prioritātes, kas mums ir vienādas, jums tādas pašas kā mums. Un budžeta projektu balsos 23. datumā budžeta komitejā pēc tam plenārsēdē. sēdē Un es ļoti ceru, ka visu komiteju pozīcijas būs vienotas un ļoti stingras, lai mēs varētu izaugsmī drošību aizstāvēt, arī atrisināt problēmu, kas ir saistīta ar ārējo darbu, e, vidusjūras situāciju, ievērot iekšā ārējo solidaritāti un e, lai mēs varētu arī īstenot programmas, kas ir paredzēts vienoto mērķu sasniegšanai, protams, respektējot arī DFS šeit DFS um, ievērošana un pildīšana, visi grib vairāk, bet uh, mēs varam izmantot ar kompromisu mehānismu, ko piedāvā elastības mehānisms. šeit sakarā ar DFS parādās elastības jautājums. Te ir kaut kāda jauna lieta, par ko negrib runāt padome, negrib arī izmantot arī šo Eiropas strateģisko investīciju fondu. Ir runa par rezervi, par uh, maržu, kas būtu jāizmanto šajā DFS ietverā. Un tagad pretstatā. Uh, šim ietveram no 2013. Eh, līdz 30. gadam. Eh, šo parādu nevajadz, eh, šo mm, rezervu nevajadzētu parādu dzēšanai tikai izmantot, bet arī prioritāšu sasniegšanai jāizmanto rezerve, jāizmanto elastības mehānisms. Piemēram, trešajā sadaļā, par kuru mēs šeit runājam, ja nebūtu šīs rezerves, tad elastības instrumenta izmantošana būtu neiespējama, jo ir nepieciešama rezerve kaut vai pilotprojektiem, arī sagatavošanas rīcībām. Šeit eh, ir tāds mērķis, par kuru mums ir jācīnās ar visiem spēkiem. Tas ir milzīgs izaicinājums. Parlaments vairāk cīnās par kompromisiem. Mēs gribam vairāk izaugsmes nekā pārējie iesaistīties Mēs uzskatām, ka šie citi ir pretrunās, pretrunā ar tiem deklarējumiem, ko veic šīs pārējās institūcijas, un ļoti daudz deklarācijas izteikts arī, arī mm, samitu beigās un padomu sanāksmju beigās. Ganz herzlichen Dank, Herr. Sirsnīgs paldies, Fernandes kungs. Man šķiet, ka tas ir patiešām interesanti, kā mūsu budžeta komiteja aizsargā mūsu politiskās tiesības. Ir skaidrs, ka tas nav vienkārši, ņemot vērā ļoti sarežģīto sarunu partneri padomi. Padomē vienmēr ir jauns idejas par to, ko vajadzētu finansēt, bet no otras puses līdzekļi netiek nodrošināti. Es saprotu, ka šis uzdevums nav no tiem vienkāršākajiem. Mēs noteikti sniegsim savu ieguldījumu budžeta plānu sagatavošanā no parlamenta puses. Jau tagad vēlu jums daudz veiksmes parlamenta nostājas aizstāvēšanā. Äh, den äh, Vorschlag von mūsu äh, referenta Bēgis kunga priekšlikums tiks uh, apspriests pēdējā sanāksmē pirms vasaras atvaļinājuma 13. jūlijā. Tagad uh, 17. darba kārtības punkts. Ekvadors pievienošanās nolīgumam ar Kolumbiju un Peru. Došu vārdu referentam un pastāvīgajam ziņotājam par Ekvadoru Helmūtam Šolcam. Paldies, priekšādātāji! Tikai dažas dienas pēc astotās cēlāka augsta līmeņa tikšanās, kas arī apsprieda dažādas tirdzniecības jautājumus. Mans ieteikums būtu, ka mēs šodien apspriežam rezolūciju par Ekvadoras pievienošanos tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību uh, un Kolumbiju un Peru. Uh, Pirms pievērsīšos dažiem konkrētiem priekšlikumiem attiecībā uz šo rezolūciju, es gribētu īsi pastāstīt arī par pašreizējo situāciju attiecībā uz Ekvadoras pievienošanos tirdzniecības nolīgumam. Sarunas ar Ekvadoru uh, no Eiropas Savienības puses uh, tika pabeigtas uh, gandrīz pirms gada, 2014. gada jūlijā, un pēc tam 2014. gada 12. decembrī šis nolīgums tika parafēts. Teksts pašlaik tiek juridiski koriģēts, tulkots, un pēc tam to vajadzēs parakstīt un pieņemt. Ja mēs tagad tā ciešāk izvērtējam šo procesu, tad ir skaidrs, ka Šīs process ir tikko sācies un uh, kaut arī ir pagājis jau gads, maz ticams, ka mēs šo procesu varēsim pabeigt pirms vasaras atvaļinājuma. Tātad ir iesaistītas trīs puses - Eiropas Savienība, Peru, Kolumbija un Ekvadora, un tikšanās ir paredzēta jūnija beigās. Eiropas parlaments ja šī pozitīvā kustība virzīsies uz priekšu, varētu dot savu piekrišanu 2016. gadā. Es gribētu vēl norādīt uz to, ka neskatoties eh, uz to, ka mums nav GSP plus regulējuma attiecībā uz Ekvadoru kopš šī gada 1. janvāra, mēs, kā viens no likumdevējiem kopā ar padomi, esam vienojušies par pagaidu tarifu atcelšanu, vienojoties abām pusēm. Tas notika pēc tam, kad vienošanās uh, zaudēja spēku, spēku 2014. gadā. Šī pagaidu tarifa atcelšana būs spēkā divus gadus, līdz Ekvadora varētu pievienoties uh, tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru. Tātad tas nozīmē, ka šī uh, savstarpējā muitas nodeva atcelšana ir spēkā uz laiku, un, protams, mums ir jādomā arī par tālāko ratifikācijas procesu. Tagad es citēšu kādu izteikumu. Nedroši darba apstākļi noved pie ievērojumiem sociālajiem un ekonomiskiem zudumiem un ir saistīti ar kaitējumu videi. Uh, Ņemot vērā to, ka mēs dodam lielu ieguldījumu globalizācijas procesā, mums ir jāspēlē nozīmīga loma, lai veicinātu darba tiesības, mm, pienācīgus darba apstākļus un labus apstākļus globālajās piegādes ķēdēs. Mums ir labāk jāpiemēro starptautiski atzīti darba, sociālajie un vides standarti, principi un apņemšanās, jo īpaši ANO, eh, SAO, starptautiskās darba organizācijas un piemērojamie vides eh, noteikumi visās mūsu globālajās piegādes ķēdēs. Tas nav citāts no goja darba programmas. Tas ir citāts no kopējās deklarācijas, eh, kas eh, tika publiskota 7. un 8. jūnijā šogad. Domāju, ka ja mēs ieklausāmies šajā citātā, tad nevajadzētu teikt, ka šeit ir runa par kritiku attiecībā uz globālo tirzniecību. Tomēr es vēlējos izmantot šo citātu, tāpēc, ka šajā paziņojumā uh, sameta iesaistītās puses paziņoja par savu atbildību no Eiropas Savienības puses pret uh, trešajām valstīm, tātad mūsu tirdzniecības partnerēm. Uh, Un šī atbildība tika ļoti skaidri pausta, jo īpaši tas attiecas uz tām līgumslēdzēju pusēm, kas nav tādā pašā līmenī, ja runa par rūpniecību, ekonomisko uh, rezultātu līmeni un tā tālāk. Tātad nav salīdzināts šis līmenis ar Eiropas Savienību un uh, citām G7 valstīm. Tāpēc nebūtu nekāds pārsteigums, ja šajā rezolūcijā mēs runātu par ilgspējīgo un sociālo attīstību. Man ir skaidrs, ka mēs esam atbildīgi kā Eiropas Savienība. Šeit nav runa tikai par brīvu tirzniecību, ir jānodrošina, lai šī tirzniecība būtu arī godīga, godīga pret visiem, kas ir tajā iešēstīti. Tātad tas nozīmē ne tikai muitas nodevu samazināšanu, bet uh, ir jānodrošina arī darba tiesības, ir jāaizsargā patērētāji, ir jānosaka vidas aizsardzības mērķi, ir jādomā par sabiedrības attīstību un ir jāiesaista visas puses. Tāpat arī ir jānodrošina ilgspējīgi attīstības mērķi un ir jāaizsargā vide, lai pilsoņi visās 28 dalībvalstīs un arī mm, mūsu partnervalstīs, tādās kā Ekvadora, varētu gūt labumu. Domāju, ka parlamentam vajadzētu to visu skaidri formulēt, jo šeit runa par iestāšanās procesu. Es domāju, ka Ekvadora ir pašlaik eh, pareizajā virzienā. Izaugsmes rādītāji ir iekļaujoši, viņi ir arī devuši savu ieguldījumu nabadzības izskaušanā šajā valstī ir panākts, lai atšķirības ienākumu līmenī, tātad, lai šīs milzīgās atšķirības starp nabadzīgo un bagāto sabiedrības slāni eh, tiktu pēc iespējas samazinātas. Mm, ja mēs salīdzinām situāciju ar um, eh, 15 līdz 20 gadu senu pagātni, tad tas ir uh, jau izdarīts jo īpaši ir jādomā arī par MVU īpatsvara palielināšanu. Ja mēs paskatāmies uz Pasaules bankas pēdējiem datiem, tad starp 2006 un 2014 gadu uh, uh, nabadzības līmenis ir samazinājies no 37% līdz 22%, un arī ekstrēma milzīga nabadzība ir samazināta par 7,7%. Tātad mēs redzam, ka šeit ir vērojamas pozitīvas tendences. Mēs arī redzam, ka uh, Ekvadora ir gatava parakstīt šo līgumu starp Eiropas Savienību, Peru un Lon Kolumbiju. Mums nevajadzētu Ekvadorai kaitēt, mums vajadzētu tai palīdzēt uh, virzīt uz priekšu savu attīstību. Tas nozīmē, ka uh, Ekvadora varētu pievienoties tirzniecības nolīgumam ar Kolumbiju, Peru un Eiropas Savienību. Nevajadzētu šeit vērsties pret Ekvadoru. Eiropas parlaments vienmēr ir iestājies par to, lai ilgspējīga attīstība varētu virzīties uz priekšu. Te nav runa tikai par vīdi, te ir runa arī par sociālām un ekonomiskām attiecībām. Tieši tāpēc es vēlētos vēlreiz atkārtot Eiropas parlamenta pozīciju, ko tas pauda 2012. gada 11. decembrī. Tad mēs eh, paudām savu piekrišanu eh, nolīgumam ar eh, Kolumbiju un Peru. Mēs skaidri norādījām, ka abas mūsu tirdzniecības partneru valstis, kas tolaik parakstīja šo līgumu, ir atbildīgas par cauradzāmu, kontrolējumu un jo īpaši saistošu tiesisko situāciju. Ja ir runa par cilvēktiesībām, darba tiesību ievērošanu un vidas aizsardzību. Abas valdības, gan Peru, gan Kolumbija, tolaik eh, sagatavoja rīcības plānus ilgspējīgai attīstībai. Tās tika iekļautas darba kārtībā un uh, tika paredzēts šos rīcības plānus arī īstenot. Tirzniecības komitejā mēs jau šogad esam uh, strādājuši pie dažādu šo ceļu karšu aspektu izskatīšanas. Domāju, ka mums vajadzētu turpināt to darīt, jo tas ir nozīmīgs priekšnosacījums Eiropas parlamenta piekrišanai, uh, lai tātad Eiropas parlaments varētu piekrist tirzniecības nolīkumam ar Kolumbiju un Peru. Domāju, ka mums vajadzētu arī sekot līdzi šo ceļu karšu izpildēji, jo mums vajadzētu nodrošināt, lai cilvēktiesību pārkāpumi nebūtu tik izteikti Kolumbijā, jo tas varētu ietekmēt arī situāciju Ekvadorā. Ekvadora nolīgumu ir parakstījusi. Šeit ir ļoti strikti vides nosacījumi, kas ir jāievēro gan globālā, gan reģionālā līmenī. Visi šie nosacījumi ir iekļauti darba kārtībā. Ekvadora ir atbildīga arī par dažādu nosacījumu izpildi attiecībā uz valūtām tādām kā dolārs un eiro. Tāpat arī uh, te ir runa par Ķīnas valūtu un tā tālāk. Domāju, ka mums šie faktori būtu jāņem vērā. Es gribētu arī norādīt, ka rezolūcijā mums vajadzētu arī <clears throat> ņemt vērā Uh, grozīt tos tirdzniecības nosacījumus. Mums uh, vajadzētu arī ņemt vērā pozitīvo situāciju Ekvadorā, jo īpaši, ja runa par vīdas aizsardzību, par vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu un par MBU nozares uh, attīstīšanu, kad dod savu ieguldījumu Ekvadoras ekonomikā. Tāpat arī vajadzētu uzlikt saistības visiem investoriem Ekvadorā, lai tie nodrošinātu visas saistības, kas ir iekļautas tiesiskajā pamatā attiecībā uz investēšanu Ekvadorā. Tāpat arī Eh, ir jādomā par darba tiesību ievērošanu. Eh, visi astoņi galvenie standārti ir eh, ratificēti Ekvadorā, bet realitātē ne viss ir īstenots. Piemēram, 29. starptautiskās darba organizācijas konvencija. Jo īpaši, ja runa par šīm darba tiesībām, mums vajadzētu par to spriest monitoringa grupā esam jau tikušies eh, ar iesaistītajām pusēm, lai uzzinātu, kāda ir pašlai, pašreizējā situācija. Arī monitoringa grupas gribētu pieminēt rezolūcijā. Nevēlos izteikties pārāk ilgi. Ekvadora ir viena no valstīm, kurā ir ļoti liela sugu daudzveidība. Tajā ir ļoti lieli bioloģiskās daudzveidības izaicinājumi, un to noteikti vajadzētu mums paturēt prātā, mūsu interesēs to visu vajadzētu saglabāt. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šī bioloģiskā daudzveidība Ekvadorā netiktu ietekmēta. Ekvadorijā, Ekvadorā ir ministrija, kas ir atbildīga par dabas resursu saglabāšanu. jūs arī noteikti zināsiet par ITT problemātiku. Mums ir arī jādomā par to, kā mēs varētu nodrošināt ekonomisko sadarbību ar Ekvadoru, balstoties uz esošajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Mums vajadzētu nodrošināt šo eh, sociālo un vīdes bilanci. Mēs eh, vēlamies iestāties par to, lai nenotiktu augsnes erozija, lai netiktu piesāņots ūdens. Rezolūcijā vajadzētu paredzēt arī pasākumus attiecībā uz ekonomisko darbību, eh, ko veica eh, Eiropas Savienības uzņēma Ekvadorā. Šeit ir daudz dažādu komplicētu jautājumu, kas ir jāņem vērā. Es saprotu, ka Eiropas Savienības ārējās darbības dienests un arī komisija vēlas uh, atbalstīt Ekvadoras valdību, lai tiktu sniegta invar, informācija valstī par tiesību aktiem attiecībā uz konkrētiem projektiem. Tas attiecas arī uz Galapagu salām un Amazonas reģionu. Eiropas uh, komisijai Ir jāstrādā pie brīvās tirdzniecības nolīkuma, ir jāstiprina arī korporatīvās atbildības princips. Noslēgumā par laika grafiku. Rezolūcijas projekts tiks skatīts mūsu sanāksmē 13. un 14. jūlijā. Pēc tam līdz 17. jūlijam tas vēl tiks nu, apstiprināts, varētu iesniegt grozījumus, un eh, septembrī varētu notikt otrā viedokļa apmaiņa. Varētu tikt skatīti grozījumi, un uh, komitejā arī varētu nobalsot septembrī, tā lai mēs varētu plenārsēdē vēlāk pieņemt šo ļoti svarīgo rezolūciju un turpināt ratifikācijas procesu. Uh, Paldies par uzmanību. Tagad ļoti labprāt uzklausīšu jūs idejas un komentārus. Dankeschön, Helmut, für die ausführliche. Paldies, Helmut. Paldies par ļoti detalizēto izklāstu par pašreizējo situāciju un par to, ko jūs vēlaties iekļaut rezolūcijā. E, tagad e, došu vārdu mūsu pastāvīgajam referentam par Kolumbiju un Peru. Fizes kungs, lūdzu. <clears throat> Muchas gracias, presidente. También... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Šalca kungam. Tas patiešām bija ļoti tāds visaptverošs um, izklāsts, un es gribētu pateikties par darbu, kas paveikts, lai arī Ekvadoru pievienoto šim tirzniecības nolīgumam kopā ar Kolumbiju un Peru. Vēlos atgādināt, ka šis tirzniecības līgums par ko lēmums tika pieņemts pagājušā gada jūlijā. Mēs tad, tad lēmām par Ekvadoru un Bolīviju no sākuma, bet eh, ņemot vērā iekšpolitisko situāciju, minētās valsts neparakstīja šo nolīgumu, un tad eh, Ekvadora izrādīja interesi pievienoties eh, šim nolīgumam kopā ar citām Andu valstīm. Kad atsevišķas politiskās grupas saka, ka mēs piespiežām šīs valsts parakstīt tirsniecības nolīgumus, tā nav taisnība, un es domāju, šis konkrētais gadījums ir ļoti labs piemērs tam. Ekvadora redzēja izdevīgumu šajā tirsniecības nolīgumā ar Eiropas Savienību, un tā pati pēc savas gribas uh, lūdza uh, to arī pievienot šim nolīgumam. Neviens uh, Ekvadoru nepiespieda spērt šādu soli. Jā, sarunas nebija vieglas bet Ekvadora jau izmantoja GSP plus nolīguma nosacījums, bet tā darbības termiņš beidzās pagājušā gada beigās. Līdz ar to eh, Ekvadorā izveidojās ļoti sarežģīta situācija, ka daudziem uzņēmumiem um, nācās eh, sākt maksāt ļoti augsts muitas nodevas, un mēs uzskatām, ka šī ir ļoti laba iespēja iekļaut Ekvadoru nolīgumā. Lai tai netiktu piemēroti ļoti augsti tarifu maksājumi. Man tiešām ir ļoti liels prieks, ka tas viss tā notiks un ka uh, eventuāli uh, visai drīz tiks pieņemts arī galīgais lēmums un tas saņems apstiprinājumu Eiropas parlamentā. Runājot par grafikiem un ceļa kartēm, mēs īpaši gan tos neatbalstām, bet, nu, protams, mēs esam arī gatavi uzstāties ļoti kategoriski pret to. Patreiz Kolumbijai un Peru ir šāda ceļa karta, bet es domāju, mums ir jābūt ļoti piesacīgiem, jo tīpaši šajā gadījumā, lai Ekvadoras pievienošanās nolīgumām nenozīmētu to, ka tiek uzsākta kāda salīdzināšana. Salīdzināšana ar to, kas ir Kolumbijai un kas ir Peru nolīguma ietvaros. Protams, katras valsts gadījums ir atšķirīgs, situācija atšķiras un mm, Ekvadorā šī situācija ir savādāk nekā Kolumbijā un Peru. Tas ir pašsaprotami, un es domāju, ka to attiecīgi vajadzētu izvērtēt. Cik es zinu, tad Ekvadoras valdība uzskata, ka tās apstākļi ir ļoti īpaši, bet es domāju, ka uh, situācija arī nav tik ļoti atšķirīga, uh, lai uh, mm, Ekvadorai tad piešķirtu kaut kādus ļoti atšķirīgus nosacījumus nekā pārējām. Katrā ziņā piekrīt tam, ko referents teica attiecībā uz darāmo. Tas ir, ir jārīkojas un uh, jācer, ka mm, šī pievienošanās uh, tiks apstiprināta arī oficiāli, jo, kā es teicu, tas varētu dot ļoti labu ieguvumu ne tikai Ekvadoras uzņēmumiem, bet arī Eiropas Savienības uzņēmumiem. Kā jūs zinat, referenta kungs, jūs varat paļauties uz mani, uz manu politisko grupu atbalsta saņemšanā. Paldies! Ganz herzlichen Dank! Liels paldies! Džud Kerten Dārlinga. Paldies! Es vēlējos atkārtot to, ko jau kolēģis teica par ceļa kartēm. Man šķiet, ka te ir jārunā par konsekvenci un Tā rezolūcija, ko pieņēmām parlamentā 2012. gadā, pieminēja Andu reģionu valsts, nevis Kolumbiju un Peru konkrēti, kas um, bija tad uh, parakstījušas attiecīgos nolīgumus. Tādēļ es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs sadarbotos ar Ekvadors uh, mm, iestādēm, lai izstrādātu ceļa karti, kurā ir ietvert arī Ekvadora. Es domāju, ka šajā ceļa kartē mēs varam dot iespēju Ekvadoras iestādēm, ja tās to vēlas, tajā aktīvi piedalīties, un ja ir kādas problēmas, tad es domāju, tās ir jārisina. Ir bijušas vizītes no starptautiskās darba organizācijas, tā ir organizējusi tehniskās misijas, tāpat arī ir um, iesniegti dokumenti ekspertu grupās attiecībā uz pamatiesību ievērošanu, uz kolektīvo darba līgumu slēgšanu tiem, kas strādā valsts sektorā. Es domāju, ka šī ceļkats izstrādāšana ir ļoti laba iespēja runāt par šiem jautājumiem Rekodoras iestādēm. Un tad es domāju, ka nu, mums būs tāda situācija, ka būs trīs mm, valsts, kas pievienojušās vienam nolīgumam, bet divām būs ceļa karta, bet trešajai nebūs. Es domāju, tas būtu ļoti nelīdzsvaroti un, domājams, vajadzētu īstenot vienādu pieeju visos trīs gadījumos. Paldies, Sahardilkungs! Paldies, priekšsēdētāji! EKR grupa tradicionāli ir atbalstījusi jebkādus un jebkurus brīvās tirzniecības nolīgumus kā tādus, un tīpaši brīvās tirzniecības nolīgumu ar Kolumbiju un Peru. Tādēļ arī mēs atbalstam Ekvadoras pievienošanos šim nolīgumam. Un tas ir trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādējā tiks nodrošināt piekļuvu tirgiem, tas stab, radīs stabilu uh, vidi, un tas arī mm, veicinās un dažādos gan tirzniecību, gan investīcijas, gan Eiropas Savienībā, gan Andu reģionu valstīs. Mēs noteikti atbalstam provizorisko pasākumu, kas ir GSP plus regulējums, kas uh, bija spēkā līdz Eh, un turpinās darboties, kamēr šis līgums nesāks darboties pilnā apmērā, bet mēs no savas puses gribētu uzsvērt arī potenciālos ieguvumus no šī nolīguma, bet vēlos piebilst, ka mēs neesam gatavi atbalstīt prasības, kas paredzētu obligātu ceļa karti. Mēs Arī jau Peru un Kolumbijas gadījumā izteicām savus iebildumus, tādēļ mēs neatbalstām nekādu spiedienu uz Ekvadoras valdību, kas liktu tai mm, mainīt uh, savu likumdošanu, lai Eiropas parlaments varētu dot piekrišanu nolīgumam. Mēs varam palīdzēt Ekvadoras valdībai, lai tā varētu panākt progresu minētajās jomās, piemēram, cilvēktiesību jomā, uh, sociālais aizsardzības un vidas standartiem, bet uh, palīdzēt un iedrošināt, tas nebūtu nenozīmē spiedienu izdarīšanu un jaunu sarkano līniju novilkšanu, kas varētu kavēt tirniecības attiecībām. Tātad ar šādu nelielu atrunu mēs kopumā esam pozitīvi noskaņoti pret uh, šo Ekvadoras pievienošanos nolīgumam, un uh, mēs arī domājam, ka Eiropas parlaments varētu pozitīvi nobalsot par to. Paldies, ja Keller kundz lūdzu. Es atvainojos, ka man bija jāpiedalās balsojumā citā komitejā, tādēļ palaidu garām lielāko daļu no debatēm. Tomēr gribu pateikties referentam, lai arī nedzirdēju, ko jūs teicāt iepriekš. Mana politiskā grupa zaļie nav neatbalsta Kolumbijas un Pēru nolīgumu un, jāsaka, mūsu iebildumi nav mainījušies. Tagad, kad pievienojas šai grupai arī Ekvadoru, mēs esam par godīgu tirzniecību, bet mēs uzskatām, ka patreizējais tirzniecības nolīguma modelis neatbilst uh, kritērijiem, uh, kas pārēdz savstarpēju izdevīgumu. Ekvadoras gadījumā konkrēti es gribētu vaicāt komisijai kā piemēram ir ticis risināts jautājums par banānu cenām, jo es pieņēmu, ka tā varētu būt problēma Ekvadoras banānu ražotājiem, ja uh, viņiem tarifi būs tādi paši kā Peru un Kolumbijai. Un vai ir bijuši kādi iebildumi no Ekvadoras puses par banāntirniecību un arī uh, garneļu tirdzniecību. Kopumā, es domāju, ļoti svarīgi, lai Ekvadora varētu aizsargāt savas eh, rūpniecības nozars, kas ir tikai sākuma attīstības stadijā. Un, diemžēl, ar šo nolīgumu tā to nevarēs. Gribētu arī komisijai vaicāt, kādā veidā situācija, saruna situācija varētu ietekmēt tirzniecības rokas grāmatu pārskatīšanu par ceļa kārti. Ceļa kartē ir zinām ierobežojumi. Es domāju, ka mums vajadzētu obligāti saistošas ilgtspējīgās attīstības sadaļas nolīgumā. Un tas ir bijis um, arī nolīgumos ar citām valstīm. Tādēļ es domāju, ka tas būtu ļoti veiksmīgi Ceļa karte it īpaši, kur Kolumbija un Peru jau daudz ko ir izdarījusi, nu, es nezinu, vai tas ko dos. Paldies! Liels paldies! Redzu Laichtfrīda kunga pēcteci, kas ir uh, kļuvis par ministru Austrijā satiksmes ministru, un e, jaunais kolēģis skatās, kā tad īsti izskatās starptautiskās tirdzniecības komiteja. Sirsnīgi sveicamies mūsu vidū. Gangs mit der Roadmap sollten wir wirklich. Jautājums par to, kā mēs risināsim ceļu kartes e, lietas, par to noteikti vajadzētu intensīvi diskutēt. Šeit mums ir piemērs eh, Kolumbija un Peru. Mums vajadzētu padomāt, kā mēs to visu modificēsim. Galu galā mums jau tagad ir pieredze, mums ir jāpaskatās uz eh, iespēju konkrētus procesus eh, vairāk atbalstīt. Ja ir runa par Ekvadoru un ziedu tirdzniecību un banāniem, tad šeit vajadzētu atbalstīt godīgo tirdzniecību, godīgās tirdzniecības projektus. Ja runa par Kolumbiju, cilvēktiesību dialogu jautājums arī to mums vajadzētu pārnest uz Ekvadoru. Šeit ir runa ne tikai par stingrākām prasībām, bet arī par spēcīgāku atbalstu dažādiem pasākumiem. Domāju, ka pievienošanās neradīs problēmas. Ekonomiskā attīstība, kas tiek nodrošināta ar Kolumbiju un Peru, varētu tikt pārnest arī uz Ekvadoru. Mums vajadzētu visu organizēt tā, lai ekonomiskās problēmas tiktu risinātas un vienlaicīgi, lai tiktu nodrošināta arī sociālā attīstība. Tagad par banāniem. Mums ar kvotām radās problēmas Kolumbijā. Komisija varbūt neizturējās eh, pavisam korekti. Kā komisija skata šo jautājumu? Ir uzdoti diezgan daudzi jautājumi komisijai. Došu tagad vārdu komisijas pārstāvim, lai viņš varētu reaģēt. Thank you very much. Uh, and... Liels paldies! Es sākšu uh, no paša sākuma, kā jau uh, teica referents un Šulcs kundze, sarunas uh, tika pabeigts 14. gada jūlijā un uh, pievienošanās uh, protokolu parakstīja uh, abas puses 2014. gada decembrī. Kopš tā laika ir Protams, šis nolīgums pārtulkots visās oficiālajās ES valodās. Mēs esam šo procesu pabeiguši, bet gaidām vēl galīgo apstiprinājumu par eh, teksta galīgo variantu. Paralēli ir notikušas konsultācijas ar Kolumbiju un Peru par to, vai viņas piekrīt, ka Ekvadora arī pievienojas šim nolīgumam. Šīs sarunas turpinās un visticamāk tās tiks pabeigtas vēl līdz vasaras atvaļinājumu laikam, bet eh, būs vēl nepieciešams laiks tādēļ, ka notiek tādas iekšējās diskusijas starp valstīm. Kolumbija un Peru ir norādījusi, ka Viņiem bažas rada tas, kā šis nolīgums izmainīs attiecības starp eh, šīm pašām trim valstīm, ņemot vērā jau šo valstu savstarpējos nolīgumus. Mēs ļoti ceram, ka mums izdosies atrast risinājumu pēc iespējas ātrāk. Patreiz notiek arī tirdzniecības komitejas sēdes, un šo piekdienu arī tāda būs un tiksies arī apakškomiteja, eh, kas atbildīga par ilgtspējīgās attīstības nodaļu šajā nolīgumā. Mēs nezinām, kāds būs sanāksmes rezultāti, bet noteikti tiks apspriest abi iespējamie varianti. Gan tirsniecības un ilgtspējīgās attīstības sadaļa, gan arī ceļa kārte, kas attiecas uz pašu protokolu. Tad, kad mums būs e, piekrišana no Kolumbijas un Peru, tad es ceru, ka mums būs pietiekam daudz laika arī izvērtēt protokolu. Mēs redzam, ka referents jau ir sācis sarunas par to, un es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi, jo galu beigās jau mēs nezinām, cik ātri mums izdosies e, jums e, piegādāt šo pastiprināto nolīgumu. Kas attiecas uz nolīguma ieguvumiem, vairāk deputāti jau to pieminēja, mēs patreiz vērtējam, kā šis nolīgums ietekmēs Ekvadoru. Šis ietekmes izvērtējums vēl nav pabeigts, un mēs sagaidām, ka uh, pirmie rezultāti varētu būt īsi pirms vasaras atvaļinājuma laika, un tādējādi mēs varētu pabeigt uh, šo ietekmes izvērtējumu rudens sākumā. Bet mēs zinām jau tagad, ka ar e, šo standstill regulu GSP plus režīms e, turpinās darboties attiecībā uz Ekvadoru, un tas nozīmē, ka tā nebūs jāmaksā apmēram 200 miljonu eiro kā nodevās, un tas attiecas arī uz 60% no Ekvadoras eksporta uz Eiropu, un tas tiešām ir tie būtiski apjomi. Un mm, šīs režīms ir svarīgs ne tikai Ekvadorai, bet arī Eiropas Savienības uh, atsevišķām nozarēm. Bez tam tirniecības nolīgums arī um, dod eh, papildus iegums attiecībā uz banānu tirdzniecību. Bez tam, kā jau mm, vairāk deputāti norādīja, tas ir nolīgums, ko Ekvadora vēlas ne tikai tādēļ, ka GSP beidz darboties, bet tādēļ, ka tā vēlas arī tādu kohēziju reģionā un ņemot vērā esošos tirniecības nolīgums. Tas ļaus Ekvadorā piesaistīt arī e, investīcijas no Eiropas Savienības un arī līdz ar to mēs varam prognozēt tādu lielāku stabilitāti. Tālāk tas, kas tika pieminēts par tirniecības un ilgspējīgās attīstības sadaļām. Šīs sadaļas ir svarīgas eh, nolīgumos ar visām Latviju Amerikas valstīm. Ekvadora ir piekritusi atbalstīt šīs nodaļas. Tā nav saruna procesā norādījusi uz nepieciešamību vēl pēc kādas papildus elastības, un es domāju, ka tas būs jāuztver kā Ekvadoras gatavība un vēlme uh, mm, patiesi darboties šajā virzienā. Bez tam mūsu šī programma ir balstīta uz sadarbību ar tām valstīm, ar ko līgums parakstām. Ekvadors teiktais norāda uz to, ka tās tieši ir liela nozīme vidas aizsardzībai, darba tiesībām, iedzimto iedzīvotāju tiesībām. Un, ja Ekvadora pievienosies šim nolīgumam, tad es domāju, ka mums izdosies arī atrast ļoti veiksmīgus risinājumus pieminētajās jomās. Bez tam arī sabiedrības ieguldījums būs svarīgs šī nolīguma ieviešanai, uh, Un šeit mēs arī sagaidām pozitīvu pienesumu no Ekvadoras puses. Un vispēcot, par tirzniecību un ilgtspējīgo attīstību. Tā nav vienīgā nodaļa šajā nolīgumā, kur mēs redzam kā tādu papildinājumu tīri tirzniecības eh, nolīgumam. Mēs redzam, ka ļoti veiksmīgi ir sadarbība ar sabiedrībnieciskajām organizācijām par visiem šiem jautājumiem. Tālāk par banānu tirdzniecību. Kā jau es pieminēju, šis nolīgums um, ir ļoti līdzīgs tam, kas mums ir ar Kolumbiju un Peru, bet banānu tirdzniecības stabilizācijas un regulācijas mehānisms dos noteikti labumu arī Ekvadorai, Otrais bija jautājums par tirdzniecības un ilgspējīgas attīstības rokas grāmatas pārskatīšanu. Komisija noteikti ņems vērā to ieviešot nolīgumu, bet tas ne, ne, nenovedīs pie izmaiņām pašā nolīgumā. Bet, kā jau es teicu, man šķiet, ka tā ir politika, ko noteikti grib arī nākotnē attīstīt ne tikai Eiropas Savienības puses, bet arī pati Ekvadora. un atsevišķi aspekti, kas izriet no tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības rokas grāmatas tiks ņemts vērā arī apakškomitejā, kas strādā pie nodaļas tirdzniecības nolīgumā par ilgtspējīgu attīstību, un mēs redzam, ka parādās dažādas iniciatīvas, un mēs pie tā strādājam kopā ar saviem partneriem. Paldies! Herzlichen Dank! Also mir ist klar... Paldies! Man tagad ir skaidrs attiecībā uz rezolūciju, ka Mums vajadzētu sniegt skaidrojumu par īstenošanu. Mums eh, vajadzētu paskatīties uz to, ka līgumu izpilde ir centrāls elements. Mums vajadzētu detalizētāk papētīt, kas tieši notiek tirdzniecības komitejās, apakškomitejās un līdzīgās iestādēs. Tātad te ir runa par piekļuvu protokoliem, diskusijas, cik tālu var atbalstīt Eiropas iniciatīvas. Arī to vajadzētu nodrošināt uh, parlamentu uzraudzībā. Domāju, ka šeit ir vairāk elementi, kuri varētu parādīties rezolūcijā un vajadzētu arī padomāt, kā mēs uh, tālāk nākotnē varētu sekot līdzi šiem attīstības procesiem. Bet eh, tagad vēlreiz došu vārdu Šolcam. Paldies, priekšsēdētāji! Šķiet, ka jūs šeit rapījāt uh, naglai uh, uz galvas. Patiešām mums ir jādomā par to, kā šie nolīgumi tiek īstenoti, un mums vajadzētu arī sekot līdzi, uh, ka, kas tiek rakstīts protokolos un kas notiek sanāksmēs. Mums vajadzētu paskatīties arī uz mūsu pašu atbildību, vajadzētu padomāt par uh, visiem juridiskajiem procesiem. Tas attiecas uz pilnīgi visām pusēm. Tas attiecas gan uz Ekvadoru, gan arī uz Peru un Kolumbiju. Un arī ar pārējām kopienas valstīm, ar kurām esam noslēguši šo brīvās tirdzniecības nolīkumu. Tāpēc arī parādās jautājums, kāpēc mēs par to runājam. Parlaments vienmēr ir uzlicis konkrētus pienākumus uh, savām partnerēm, un tieši tāpēc mums vajadzētu arī paskatīties, kā brīvās tirdzniecības nolīgumi tiek izpildīti. Šeit, protams, vajadzētu arī domāt par īstenošanu. To nedrīkstētu aizmirst. Jo īpaši paturot prātā šī rīta un vakardienas diskusijas Mēs jau runājām Marakešas gadījumā, ko tieši varētu darīt tālāk. Te ir runa par daudzpusējām tirdzniecības zonām, un tās ir saistošas visām iesaistītajām pusēm. Vajadzētu nodrošināt arī tālāku ekonomisku attīstību. Te nav runa tikai par vienu partneri šādās sarunās. Te ir runa par abām pusēm, kurām ir e, jāievēro noteikumi. Un domāju, ka mums vajadzētu konkrēti izpētīt realitāti Ekvadorā, kas tieši ir panākts, kur ir izdevies nodrošināt modernu attīstību valstī. Ir jāņem vērā arī e, daudzu tautu realitāti šajā valstī. Ir daudz vietējo iedzīvotāju, vietējo kopienu, kuras nedrīkstētu aizmirst. Tāpat arī vajadzētu domāt par vidi. Vajadzētu paskatīties uz tālākām iespējām. Un vajadzētu arī saprast, ka mūsu darbs ir eh, ļoti vajadzīgs. Savā rezolūcijā noteikti ņemšu vērā visus šos galvenos punktus. Es eh, priecājos, ka varēšu ar jums sadarboties, gatavojot šo rezolūcijas projektu. Paldies! Patiešām viss kļūs arvien interesantāk, noteikti tad, kad eh, lasīsim rezolūcijas projektu. Pēdējā sanāksmē pirms vasaras atvaļinājuma 13. jūlijā ir paredzēta šī projekta apspriešana. Tagad 18. ir darba kārtības punkts monitoringa grupa. Tātad ir runa par attīstības uh, nolīgumiem un arī par monitoringu un izpildi. Domāju, ka tas ir tāds kā modelis, eh, tas, ko mēs esam izveidojuši ar šo monitoringa grupi, grupu. Tātad te ir runa par tirzniecības eh, veicināšanas eh, iespējām. Arī ASV kongresā ir monitoringa grupa tirzniecības nolīgumu izpildēji. Īsnībā mēs šeit nosakām globālo standārtus, un tas ir jauki. Vispirms Meksika. Lūdzu. Thank you, Chair. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mums eh, bija ļoti neparasta sanāksme. Es runāju par 11. māju sanāksmi, kur tikās Meksikas eh, grupa. Šī grupas sanāksme notika arī sakarā to, ka bija mm, ekonomikas ministrs no Meksikas ieradies, viņš viesojās Briselē Viņš bija ieradies, lai tiktos komisijā, viņš tikās ar komisāru Malstromu. Šeit mērķis bija scoping exercise rezultātu izrunāšana. Šeit šajā piegadinājumā galvenais ir modernizēt esošo tirdzniecības nolūgumu. Mēs um, izmantojām eh, šī ministra klātbūti šeit, tāpēc mēs ļoti atklāti arī izrunājām mūsu notikumu gaitu. Sanāksmē mēs runājām par to, kā notiek darbs sarunu grupās komisijā. Jāsaka, ka mēs saņēmām diezgan svaigu informāciju praktiski tieši saistē un ļoti drīz arī šis process būs pabeigts. Mēs izmantojam ministra klātbūtni lai izrunātu jautājums, kas skar tirzniecības attiecības, lai spriestu par um, esošo Meksikas tirzniecības politika, kas ir ļoti aktīva. Mēs uh, arī runājām par uh, reformām Meksikā galvenajos sektoros. Arī šīs reformas dod iespēju Eiropas uzņēmumiem. darboties uh, arī tādā kontekstā, kā nosaka līguma aktualizēšana. Uh, Meksika ved sarunas ar Turciju, ar Jordāniju savā sarunu ietvarā. Un nesen ir beigušās uh, arī sarunas ar Čīlu, Kolumbiju un Pēru, klusa okeāna alianses ietvarā, un viņi izmanto arī iespēju runāt ar mums Viņi negrib izlaist iespēju iesaistīties kādās svarīgās sarunās, un ministrs ļoti dedzīgi un ļoti skaidri pauda savu vēlēšanos uzsākt sarunas ar mums, lai modernizētu šo nolīgumu ar mums, kā arī dēļ TTIP. Jo, protams, ja mēs noslēgsim šo līgumu, tad būs arī tirdzniecības novirzīšanās no Meksikas, un ja būs sīta. Uh, Ļoti ceram, ka to arī ratificēs, ratificēs tad um, līdz ar to Meksika ir stimulēta noslēgt tādu ciešāku līgumu ar mums, un to pauda arī ministrs. Un tas ir diezgan dīvaini, jo līdz šim neviena Meksikas aptāvā persona nav tik akot vēlēšanos, atklāt vēlēšanos um, paudusi. Mēs runājam par galvenajām reformām, jo īpaši enerģētikas sektorā, kas nesen ir notikušas Meksikā, viņš stāstīja par valsts iepirkuma programmām, kas šobrīd ir attīstības procesā arī šeit būs liels stimuls Eiropas uzņēmumiem aktīvi darboties Meksikā. Un arī mēs runājām par reformām, kas skar telekomunikāciju sektoru E, šeit beidzot arī monopola darbs tiks izbeigts Meksikā un parādās ļoti liela iespēja arī uzņēmiem, kas ir ārpus Meksikas, piedalīties šajā tirgu un ļoti aktīvi interesi par to izrāda arī amerikāņu uzņēmumu. Kopumā varam teikt, ka šī sanāksme bija ļoti informatīva, arī ļoti atklāta un godīga. Izskanēja kritika pēc eh, sarunas ar komisiju par um, apjomu noteikšanas vingrinājumu. Gan drīz vai to arī pabeidza pagājušā nedēļa un formā pagājušā piekdien, 12. jūlijā Eiropas Savienības Meksikas samitā paziņoja arī par šī vingrinājuma rezultātiem. Tika prezentēts kopējā rez finansējuma ziņojums. Šis jautājums, kas bija tā kā klupšanas akmens, tas bija sakārtots, un tagad komisija pabeidz darbu pie ietekmes izvērtējuma, un tad ļoti ātri arī lūks um, šo te sarunu vešanas pilnvarojumu vai mandātu, un sarunas tad varētu sākties arī nākamā gada sākumā. Paldies! Vai ir kādi komentāri? Ja nevienam nu nav nekas sakāms, tādā gadījumā šķiet, ka. Progress notiek. Un parādās e, izredzes arī, ka, ka šīs attiecības tiks uzlabotas. Japānas sanāksme 12. maijā notika. Tur galvenais sarunvedējs ir Petričone kungs. Un manā rīcībā ir informācija, ka arī šajā sanāksmē tika konstatēta virzība uz priekšu vai progress, un pastāv augsta varbība, varbūtība, ka mm, tirzniecības nolīguma noslēgšanas ar Eiropas Savienību un Japānu varētu notikt šī gada beigās. Kanāda. Šeit 3. martā notika sanāksme, kā arī pēc tam 5. maijā. Šajā sanāksmē piedalījās galvenais sarunvedējs Sītas līgumā un arī Kanādas vēstnieks Eiropas Savienībā. Vēl piedalījās arī Petričonī kungs, jo viņš arī šajā jautājumā ir galvenais sarunu vedējs. Petričonī kungs tiešām ir ļoti noslogots. Un 15. jūnijā, tas bija vakar, bija vēl viena sanāksme. Pabrikums šeit nav, bet uh, Kas bija vēl tur? Jūs bija, nē, tagad mūsu rīcībā nav informācijas pagaidām par to tālāk. Vai kādam ir kas sakāms? Varbūt kā vēl kāds ir bijis šai sanāksmē, kas notika vakar. Labi. Tādā gadījumā mums vairs nekas nav šeit diskutējams. Bet šajā jautājumā droši vien eh, nebija ne, noticis nekas kardināli svarīgs, ja pretējā gadījumā mēs būtu saņēmuši informāciju. Un tagad 9. jautājums. Komisjon. Tas ir eh, komisijas ziņojums Eiropas padomei par tirzniecības un investīcijas barjeru ziņojumu 2015. gadam. Sumilisa kungam došu vārdu. Yes, thank you very much. Paldies priekšstādātāji, labdien visiem. Lielas paldies par iespēju šeit iepazīstināt jūs ar šo mm, piekto izdevumu mm, tirnizības un investīcijas barjeru ziņojumam. Šo ziņojumu komisija pieņēma 17. martā. Mēs iepazīstinājām arī ar to parlamentu marta mēnesi. Un tāpat kā iepriekšējos gados, arī tagad šajā ziņojumā vispirms ir aprakstītas notiekošās Eiropas Savienības sarunas par tirnesību un investīcijām. Tālāk tiek minēti galvenie šķēršļi vai barjeras, kas joprojām saglabājas uh, sadarbībā ar sešiem partneriem, kas ir Ķīna, Indija, Japāna, Merkusur grupa, Tur mēs pētījām Brazīliju un Argentīnu, tālāk Krieviju un ASV. No paša sākuma jau šis tirniecības un, un um, investīcija barjeru ziņojums ir ierobežots noteikti geogrāfisko aptvērumu. Un tad vēl tur ir trešā daļa šajā ziņojumā, kur ir izklāstīts dažādas Eiropas Savienības stratēģijas, kur mērķis ir pārvarēt šķēršļus. Galvenais ziņojuma mērķis ir vērst uzmanību politiskā līmenī uz uh, vislielākajiem tirsniecības šķēršļiem un arī vēlreiz apliecināt to, cik svarīgi ir pārvarot šos šķēršļus, tas ir jādara koordinētā veidā, un tieši tāpēc arī ziņojumā mēs fokusējamies uh, uz galvenajām prioritātēm. Eh, šeit ir jautājumi, kas saistīti ar piekļuvu tirgumu. Tad ziņojums papildina plašāku ziņojumu, pie kā mēs strādājam. Eh, tas ir tā sauktais protekcionismu monitoringa ziņojums, arī to mēs katru gadu rakstam. Un šeit ziņojumā ir daudz plašāks eh, pārskats par visām tirdzniecības barjerām, ņemot vērā plašāku geogrāfisko aptvērumu. Varētu teikt, ka šie divi ziņojumi savstarpēji papildina viens otru. Mēs pētījām vairākus gadījumus šajā ziņojumā. Tātad Krievijai pirmo vietu tur ir septiņi gadījumi šķēršļu, mm, pirmā vietā seši gadījumi, kad ir konstatēts barjeras, tas ir sadarbībā ar mm, Ķīnu, tad pa, pa četrām Indiju, Brazīliju, un trīs gadījumi Argentīnu un viens gadījums sadarbībā ar ASV. Japāna ir īpaši gadījums, jo mēs esam parakstījām šos šķēršļus es, esošajās brīvās tirdzniecības sarunu kontekstā. Tas ir, tās ir nespecifiskās netarifu barjeras. Jūs zinat, ka mums ir otrais saraksts netarifu barjeras. Mēs nosūtījām šo sarakstu pagājušajā gadā decembrī Japānai. Lūk, mēs geogrāfiski izskatījām visus šos gadījumus un pēc būtības un pēc nozarēm. Daudz šķēršļi ir saistīti ar vietējā satura prasībām, tad ir saistība ar intelektuālā īpašumtiesības, sanitārie, fitosanitārie. Uh, jautājumi, e, tad par vietējo saturu un prasībām šādā ziņā. Te labs e, piemērs ir diskriminācijas, diskriminatīva nodokļi un subsīdiju piešķiršana daudzām nozarēm Brazīlijā. Tad vēl viens piemērs ir jaunais Krievijas likums par personas datu lokalizāciju, kur ir prasība, lai Krievijas e, pilsoņu dati būtu glabāti un apstrādāti tikai Krievijā. Un tas ir kaut kas tāds, kas izraisa bāžas. Jo arī citas um, valstis tagad domā par līdzīga satura prasībām. Uh, tas ir labs piemērs, lai gan pilnībā nav izcirdzēts ziņojumā, te ir arī dažādi pasākumi, ko nesen ir ir, ir pieprasījuši Ķīnas iestādes kiberdrošības jomā. Par SPS šeit joprojām ir barjeras Brazīlijā, Ķīnā, ASV, arī Krievijā. Tālāk IPR īpašumtiesība. Jautājumi tie parādās sadarbībā ar Ķīnu, un tad ir, tad ir um, ASV, un ir arī norādīts uz investīciju jautājumiem. Šeit ir īpašumtiesība ierobežojumi Brazīlijā. Un arī Ķīnas piedāvātie ierobežojumi investīcijām, joprojām tas viss izraisa bažas, neraugoties uz to, ka Ķīna īsteno noteikts reformas. Ir, piemēram, Šanhajas Eh, pilotprojekts par brīvo tirzniecības zonu un neraugoties eh, uz šīm sarunām, kas notiek ar Ķīnu par investīciju līgumu, tomēr šķēršļi vēl ir. Tātad eh, runājot par instrumentiem, kā pārvarēt šos šķēršļus. Šeit ir vairāk šādu mehānismu. Mēs izmantojam brīvās tirdzniecības sarunas, kas notiek sarunās ar četriem šiem strateģiski ekonomiskiem partneriem, tālāk arī sarunas par investīcijām, kas šobrīd tiek vēstas ar Ķīnu. Otrs instruments mums ir īstenošana un esošo nolīgumu izpilde um, ne tikai saskaņā ar Eiropas uh, stratēģiju piekļuvēja tirgumu, bet arī trešais, mēs izmantojam pasaules tirgus organizācijas strīdu izšķiršanas mehānismu, kad nepieciešams. Un um, vairākos gadījumos šajām mehānismā esam konsultējušies par strīdiem, jo īpaši tādiem, mm, e, kur ir iesaistīta Krievija, tad e, trijos e, gadījumos no septiņiem, ko, uz kuriem mēs norādījām, ir jau arī process strīd, strīdišķiešanas mehānismā. Un arī Pasaules tirniecības organizācijas komitejās mēs esam ļoti aktīvi, ne tikai TBT un TRIPS komitejā un SPS komitejā. Uh, Tur mēs esam jo īpaši aktīvi, un tad mēs esam arī bijuši samitos, gan daudzpusējos, gan divpusējos. Un atgriežoties pie ziņojuma, šeit ir atziņa, ka mūsu strateģiski apsvērumi sastopas ar nopietniem šķēršļiem, ļoti bieži šķēršļus pārvērt ir grūti. Ir nepieciešama lielāka apņemšanās politiskajā līmenī, kā arī nepieciešams intensificēt Eiropas Savienības tirgus piekļuves stratēģiju, lai veiksmīgi likvidētu šos šķēršļus. Šāda darbība nevar tikt veikta tikai izolēta no komisijas puses, noteikti ir jāiesaist arī dalībvalstis caur augsta līmeņa sanāksmēm, arī izmantojot arī vēstniecību tīklu attiecīgajās valstīs un pasākumos būtu jāiesaistās arī Eiropas parlamentam, jo īpaši tad, kad parlamenta deputātiem ir iespēja apmeklēt trešo valsti un kad tur arī šādās vizītēs viņi varētu paust politisko vēstījumu augstākā līmenī, stāstot par šiem jautājumiem attiecīgo valstu augstākajām amatpersonām. Un mēs esam gatavi vienmēr jums palīdzēt un dot vajadzīgo vajadzīgo informāciju, lai varētu tiešām pārvarēt izniecības šķēršļus, kas ir minēti mūsu ziņojumā. Paldies, vairāk neviens negrib neko. Nē, Helmuts tomēr ir lūdzu. Tikai viens jautājums, vai mēs varētu arī rakstiskā formā saņemt šo ziņojumu? Eh, visi šie cipari un arī izanalizētie piemēri, par kuriem jūs stāstat, man šķiet, ka tas ir ļoti interesanti lasām viela. Es labprāt to iepazītos arī sīkāk lasot. Šķiet, ka jau ir da, eh, kaut kur jau izplatīts šis ziņojums, bet mēs vēlreiz pārbaudīsim, varbūt vēlreiz izsūtīsim. Es gribētu uzdot trīs jautājumus Vispirms. Par pēdējo Pasaules tirdzniecības organizācijas publisko fórumu. Tur bija ļoti interesants sanāksme, kas bija veltīta tirdzniecības šķēršļu jautājumam. Un bija ļoti skaidrs eh, tāds vēstījums, ka pēdējo gadu laikā uh, tirdzniecības barjeras ir palielinājušās. Jūs runājat konkrēti par vienu valsti, šī valsts arī attiecīgi manā sapulcē bija pieminēta, vai jūs arī tāpat domājat, ka pasākumi pret tirdzniecību, pret investīciju plūsmām palielinās un vai ir, ir kaut kādas specifiskas iezīmes šajā pieaugumā? Un otrkārt, vai Eiropas Savienība arī cieš no uh, šī pieauguma, šķēršļu pieauguma? Vai šie šķēršļi tiek likti pret Eiropas Savienību vai kā? Un trešais jautājums, vai ir atšķirības starp tirdzniecības barjerām, eksporta produktiem pret globālo piedāvājumu. Eksportam var traucēt šķēršļi, bet kā, vai ir arī kādi traucējumi globālajai piegādes ķēdē, vai tas varētu būt vēl sliktāks variants? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Uz jūsu pirmo jautājumu atbildēšu šādi. Ja tiešām ir novērojams eh, tas, ka pieaug tirdzniecības barjeru skaits. Eh, eh, bet tā nav šī jautājuma, šī ziņojuma tematika, te mēs analizējam atsevišķu gadījumu. Gribētu jūs vērst uz uzmanību uz lielo ziņojumu par protekcionismu. Bet tā tas ir, ka ar katru gadu pieaug tirsniecības ierobežošie pasākumi, un, bet tie, protams, neatsver to, ka ir arī ļoti daudzas barjeras, kas tiek atcelts. Eh, kopumā grib runāt par kopējo daudzumu šiem šķēršļiem tirtniecībai. Tie tiešām pieaug arī, un tas ir nopietnas pamats bažām. Mēs eh, uzsākām šo monitoringa vingrinājumu ekonomiskās krīzes kontekstā, un mēs eh, cerējām, ka, lai arī ir ļoti daudzas reģionu valsts iziet ārā no ekonomiskās krīzes. Um, eh, tomēr mūsu šiešu ziņā nav tendence, ka tie samazinātos. Vai Eiropas Savienība cieš lielākus zaudējumus dēļ šiešiem? Šeit es gribētu atzīmēt divus elementus. Lielākā daļa šo pasākumu netiek īstenoti diskriminējoši. Šeit mērķis nav tikai un vienīgi Eiropas Savienība, bet ir skaidrs, ka tā kā Eiropas Savienība ir lielākais tirdzniecības partners daudzām valstīm un arī partneris mūsu lielajai austrumu kaimiņu valstī, kas eh, ievieš ļoti daudz ierobežojušas pasākums tad līdz ar to arī ietekme uz Eiropas Savienību ir lielāka nekā ietekme uz citām valstīm, kas nav tik aktīvi mm, tirgojošās valstis ar, ar austrumu kaimiņu. Tālāk jūs runājat par ierobežojumiem eksportam. Jau vairāk kārtīgi mēs esam redzējuši, kā pieaug šķēršļi eksportam eksportu ierobežojuši pasākumi. Tas mūs satrauc, jo tas eh, atspoguļo resursu nacionālismu. Mēs redzam, kā daudzas valstis eh, grib eh, atstāt sev savas izēvielas, lai šās izēvielas dotu savai pārstrādes rūpniecībai un mēs e, par to cīnamies, un jūs jau zinat, ka mums ir arī divpusējās sarunas, mēs e, cenšamies e, šeit arī vadīt šo me mehānismu, lai nebūtu tikai kāds eksporta nodevis, kas tiek likts attiecībā uz noteiktu valstu izstrādājumiem. Ļoti grūti panākt uh, Eh, apmierinoši rezultāti, jo, jo šī noteikuma grāmata par daudzpusēju sadarbību ir stingrāka nekā importa ierobežojumu, un mēs tiešām gribam sasniegt ambiciozu rezultātu. Un nu, tā vienmēr mums ir arī prioritāte ne tikai divpusējās sarunās, bet arī PTO kontekstā, tad, kad ir runa par jaunu valstu uzņemšanu. Un arī tad, kad mēs izmantojam tirgus piekļuvis stratēģiju. Paldies par šo prezentāciju. Really helpful for our work. Patiešām tas noderēs mūsu darbām komitejā. Mēs noteikti turpināsim kontaktēties un tiksimies arī nākamajā kārtā. Paldies! 20. darba kārtības punkts ir atlikts. Un 6. darba kārtības punkts, kuram vajadzēja aizstāt šo 20. punktu, arī ir atlikts. Tātad enerģijas savienību mēs skatīsim 29. jūnijā mūsu komitejas sanāksmē. Tāpēc tagad 21. darba kārtības punkts - citi jautājumi. Vai jums ir citi jautājumi? Nē? Tādā gadījumā paziņošu, ka nākamā sanāksme notiks 29. jūnijā šogad. Paldies, lai jums laba nedēļa!